Right, good morning everybody, I think. Labrīt visiem! Es domāju, ka tagad tik viena politiskā grupa ir pārstāvēta vismaz ar vienu deputātu. Tādēļ, es domāju, mēs varētu sākt sanāksmi. Tātad astotais punkts darba kārtībā paredz viedokļu apmaiņu ar Startautisko grāmatvedības standartu komitejas fondu priekšsēdētāju Tomaso Padoši Opa. Padoši Opa uh, kungs eh, stājās eh, savā amatā 2010. Eh, gada jūnijā. Es domāju, ka jūs varbūt zinat, ka pirms tam viņš bija Eiropas centrālās bankas valdes loceklis. Un Viņš ir ieņēmis arī citus tādus interesantus amatus un visai labi mums pazīstams. Tā kā es došu vārdu vispirms padošu Jāps kungam un pēc tam uzdosim jautājumus, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par to, ka esat uzaicinājuši mani šodien Uh, tikties ar jums, un es jau domāju, ka šī tēma būs tik aizraujoša, ka telpa būs jau no rīta pārpildīta ar cilvēkiem, kuri gribēs dzirdēt par to. Izrādās, ka tā gluži nav. Bet, nu, es centīšos um, savu uzrunu um, tā konsolidēt un padarīt maksimāli interesantu vismaz tiem, kuri ir šeit. Startautisko grāmatvedības standārtu vispār izveidošana un ieviešana ir viens no lielākajiem projektiem, kas saistīts ar starptautisko finanšu regulējumu. Uh, pārējās interesantās jomas ir banku deregulācija, maksājumu sistēmu uh, un eh, vērtspapīru jomas eh, regulēšana. Eh, tās ir jomas, kur speciālās komitejas ir centušās izstrādāt starptautiskās normas. Grāmatvedība ir varbūt mazāk aizraujoša, tomēr eh, visveiksmīgākais piemērs sadarbībai šajā jomā. Eh, šī joma tiek uzskatīta arī par jaunāko, jo manis vadītāja institūcija tika izveidota tikai pirms desmit gadiem kad eh, sāka, kamēr, teiksim, Bāzeles komiteja sāka strādāt pirms 35 gadiem, maksājuma sistēmas komiteja vairāk nekā pirms 20 gadiem, bet Par spīti mūsu komitejas eh, jaunībai mūsu projekts ir mm, sasniedzis vislabākos rezultātus eh, īsā laika posmā. Jo šodien mēs strādājām ar grāmatvedības standartu kopumu, kas ir tieši piemērojami starptautiskā līmenī, un tiem ir pievienojušās vairāk nekā 120 valstu. Neko līdzīgu mēs nevaram novērot nevienā no citām manas minētajām jomām. Iemesls eh, šīm, eh, spo, šiem spožajiem panākumiem eh, ir multiples, ja tā varētu teikt. Tātad vispirms tika izveidots starptautisko grāmatvedības standartu komitejas fonds, un šim fondam ir īpaši institucionālais profils, kas ir padarījis e, to efektīvāku nekā citas komitejas citās jomās, kā banku e, un e, vērtspapīru nozare. Tālāk valdi veido 15 speciālisti, kas e, strādā pie standartiem, viņi ir pilnīgi neatkarīgi, viņi nesēž valdē, e, lai aizstāvētu savas izcelsmes valsts grāmatvedības standartus un lai e, kaut kā traucētu starptautiskai harmonizācijai. Nē, viņi ir eh, pilnībā nodevušies starptautisku standartu izveidošanai. Tātad neatkarība un kompetence. Bet otrais panākumu faktors ir eh, lēmums, ko Eiropas Savienība pieņēma 2002. gadā padarīt eh, šo uh, valdi, startautisko grāmatvedības standartu valdi, uh, par mm, struktūru, kas uh, padara šos standartus saistošus. Un tiek ISB izmanto uh, validācijas procedūru, kas padara šo, šos standartus par obligātiem Eiropas Savienībā un nosaka tos arī par Eiropas Savienības standartiem. Šis lēmums, kas tika pieņemts 2002. gadā, bruģēja ceļu tālākam startautiskam atbalstam vai šo standartu startautiskam panākumiem un tika atrisināts um, šis. Uh, Gordija Mezgls, kurš vairākus gadu desmitus uh, traucēja virzīties uz priekšu grāmatvedības jomā. Tālāk trešais panākumu faktors ir tas fakts, ka daudzas ekonomikas pārējais posmā un uh, jaunu uzplaukstošās ekonomikas redzēja, ka ir daudz ērtāk un veiksmīgāk pieņemt jau uzreiz gatavus startautiskos standartus, nekā tikai pieturēties pie kaut kādiem atsevišķiem šauriem nacionāliem standartiem. Lūk, tāda eh, bija situācija, eh, kādu es eh, to, ar kādu es to saskāros pagājušajā jūlijā, kad uh, Mm, stājos Starptautisko grāmatvedības standartu komitejas fonda uh, vadībā. Ja mēs uh, paraugāmies uz ceļu, kas mums priekšā otrajā gadu desmitā, tad jāsaka, ka mums izvirzās vesela rinda, protams, uh, jaunu izaicinājumu un uzdevumu, kas vai nu kļūs par mūsu panākumu kroni un novedīs eh, pie eh, pilnīgas eh, šīs, šī projekta tādas pabeigšanas, nu, vai arī mēs uh, Mm, diemžēl paliksim pie sāsistas silas. Kādi tad ir galvenie izaicinājumi? Es eh, redzu trīs. Pirmkārt, eh, standārtu pieņemšana, standārtu kvalitāte un institūcijas pārvaldība. Standārtu pieņemšana nozīmē to, ka ir nepieciešams pāriet no vienkāršas starptautisko, nevis atvainojos nacionālo standārtu kor, konverģences uh, uh pie reālas starptautisko grāmatvedības standārtu pieņemšanas. Viss uh, Eh, komplicētāk šī problēma eh, būs ASV, jo nākamgad viņi lems, eh, vai pāriet no ASV šiem GAP standartiem uz startautiskajiem grāmatvedības standartiem. Vērtspapīru tirgus uzraudzības komiteja lems nākamgad par šo starptautisko grāmatvedības standartu pieņemšanu. Protams, tas nenozīmē tūlītēju šo standartu piemērošanu, bet uh, Tātad pēc gada būs uh, lēmums uh, pieņemt vai nepieņemt šos standartus. Ja lēmums būs pozitīvs, tad mēs sagaidām, ka ASV mm, visai drīz pievienosies Japāna un arī citas valstis, kas ir ļoti tuvu šiem starptautiskiem standartiem, bet vēl nav gatavs tos pieņemt. Kas attiecās uz kvalitāti, tad šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka grāmatvedības e, standartu kvalitāte atspoguļo tās mācības, ko esam guvuši no uh, uh, finanšu krīzes, ko uh, daži zināmā mērā sasaista arī ar šiem standartiem. Un otrkārt, raudzīties, lai startautiski tiktu mm, pieņemtas ne tikai normas, bet lai šīs normas tiktu arī piemērotas un īstenotas. Tātad, lai nenotiktu nekādas atkāpes um, ieviešanas un piemērošanas fāzē. Trešais izaicinājums ir pārvaldība. Jo institūcija, kas tika izveidota pirms desmit gadiem, ņemot vērā vai sekojot ASV modelim, eh, kur eh, privāta korporācija um, realizē publiskās intereses un kuru eh, vada um, pārvaldnieki, uh, Ši, šāds modelis tiek uzskatīts par nepietiekami atbildīgu, lai pārstāvētu publiskās intereses. Vienmēr ir prasīts piešķirt šādai struktūrai lielāku leģitimitāti, un patiesībā pēdējos desmit gados ir notikušas arī ļoti daudz reformas, lai uzlabotu gan šo leģitimitātes aspektu, gan arī atskaitīšanos. Un tam, protams, nekādā mērā nevajadzētu ietekmēt um, Uh, mūsu mm, fonda uh, kompetence. Uh, kā es teicu, fondu papildina arī uzraudzības valde, kurā ir arī Eiropa, e, viens no Eiropas komisāriem, un patreiz mēs gatavojamies pārskatīt institūciju stratēģiju. Patiesībā tiek gatavots divas šādas pārbaudas. Vienu veiks šī uzraudzības valde, un otru veiks pārvaldnieki. Nākamēnes šīs pārbaudas tiks īstenotas, cieši sadarbojoties abām struktūrām. Nu, un rezultātā es ceru, ka tiks sagatavot ierosinājumi institūcijas tālākai evolūcijai. Kas attiecās uz šo pārvaldnieku veikto pārbaudu, tās kārs četras galvenās jomas. Pirmkārt, um, institūcijas e, šī misija, galvenais uzdevums, tālāk standartu kvalitāte, e, nākamais pārvaldības struktūra un e, mūsu institūcijas finansējums. Es gribētu pateikt vienu vārdu par šo finansēšanu, jo tas ir tieši saistīts arī ar Eiropas parlamenta lomu. Mūsu institūciju daļēji uh, finansē Eiropas Savienības budžets, ko es ceru jūs arī apstiprināsiet. Un tas, protams, nav vienīgais Eiropas finansējuma avots. Mēs turpināsim saņemt arī finansējumu no dalību valstīm, tikmēr kamēr būs uh, teiksim, šī negatīvā starpība starp finansējumu no Eiropas Savienības budžetu un tās summas, um, kāda ir paredzēta um, no Eiropas, no pasaules šīs Eiropas daļas. Paldies! Un tagad došu iespēju uzdot jautājumus. Priekšsēdētāji, paldies! Tātad es, man ir pieteikušies trīs runātāji. Vai vēl kāds vēlas pieteikties? Sven, jūs esat pirmais sarakstā. Es gribētu pateikties uh, padošu opas kungām par to, ka ieradāties šeit, un es varbūt atvainojos pārējo kolēģu vārdā, kuri nav ieradušies, jo varbūt viņiem ir kaut kas ļoti interesants apspriežams ārpus šīs telpas sienām. Man ir vairāki jautājumi. Parlamenta rezolūcijā par starptautiskajiem grāmatvedības standartiem parlaments aicināja vispār vispirms pēc iespējas ātrāk tikt iesaistītām standartu noteikšanas procesā. Ko jūs esat darījis, lai Eiropas parlaments pēc iespējas ātrāk varētu iesaistīties šajā lēmumu pieņemšanas procesā, kas notiek jūsu struktūrā? Un otrkārt, kā jūs reaģētu uz šajā parlamentā vairāk kārtīgi pieņemtiem lēmumiem pāriet uz pārskatiem un ziņojumiem uh, no katras valsts atsevišķi. Un man šķiet, ka vairāku valstu valdības ir uh, teikušas, ka tās gribētu, lai grāmatvedības standarti ietu šajā virzienā. Un jūs runājāt arī par jūsu komitejas fonda leģitimitāti. Es domāju, ka būtu ļoti interesanti redzēt, kā jūs reaģēsiet uz šo prasību, ko izvirza gan valstu valdības, gan arī nevalstiskās organizācijas. Paldies! Paldies par šiem diviem jautājumiem. Es mēģināšu abie, uz, uz tiem abiem atbildēt, un varbūt mans kolēģis varēs papildināt man atbild uz jūsu otro jautājumu. Tātad. Eiropas parlaments regulāri seko IFRS uh, fonda darbam. Mēs esam uh, regulāri atskaitījušies arī jūsu komitejā un darām to ikreiz, kad tas tiek prasīts no mums. Un jūsu komiteja ir devusi arī ļoti būtisku ieguldījumu mm, gan uh, pārvaldnieku valdes darbā, gan arī izpildu valdes darbā. Kas attiecās uz lēmumu pieņemšanas procesu, tad lēmumi tiek pieņemti dažādos līmeņos. Grāmatvedības standartus uh, kā jau es teicu, neatkarīgi nosaka šī izpildu valde ISB, un uh, pat pārvaldnieki nevar noteikt to, kādiem ir jābūt standartiem. Protams, var notikt diskusijas, var tikt izteikt dažādas rekomendācijas, bet, kā es teicu savā sākotnējā prezentācijā, uh, izpildu valdes neatkarība ir mūsu panākumu atslēga. Un tas nozīmē, ka neviens nevar un nedrīkst dot norādījums valdei, bet ja ir veids, kā Eiropas parlaments, tāpat kā ASV kongress, attiecībā uz uh, savām struktūrām formulē rekomendācijas un pauž viedokļus, tad, uh, kā es teicu, šis uh, process tieši tāds arī ir, un tāda praksa arī tiek ievērota. Uh, Tālāk par atsevišķiem valstu pārskatiem. Country by country reports. Tas veids, kā tiek konstruēti un veidošie starptautiskie grāmatvedības standarti, ir orientēts uz starptautisko sadarbību un lai aizstāvētu to investoru intereses, kuri iegūda līdzekļus uh, uzņēmumu korporāciju akcijās. E, sadalījums pa valstīm kalpo pilnīgi citam mērķim, kas, protams, arī ir svarīgs, bet tas nav tieši saistīts ar informācijas sniegšanu potenciāliem investoriem. Šāds sadalījums pa valstīm vairāk atbilst vajadzībai saprast, no kurienes veidojas ieņēmumi un uh, Eh, kādas ir attiecības, piemēram, kalnrūpniecības nozarē starp eh, korporācijām, kas ir iesaistīts šāda veida biznesā un vietējām pašvaldībām. Ir veidi, kā varētu, teiksim, eh, veidot šos pārskatus pa valstīm. Un uh, Mēs redzam, ka līdzīga prasība arī parādās jaunajā, jaunajās ASV mm, regulējošās normās. Un varbūt tad es lūkšu Marku Maieru un manu kolēģi papildināt šeit manu atbildi. Paldies! Es tikai gribēju varbūt nedaudz uh, papildināt. Kas attiecās uz šiem pārskatiem pa valstīm, tad te ir trīs aspekti. Pirmkārt, Eh, grāmatvedības uzskaita kalnrūpniecības aktivitātēm. Valde ir publicējis diskusiju dokumentu par šo tēmu, kurā ir vesela nodaļa veltīta eh, priekšlikumiem, eh, Uh, kalnrūpniecības nozarē. Kā es teicu, šis dokuments tika publicēts uh, gada sākumā, un tad mm, tas notika pēc tikšanās ar iesaistītajām, ieinteresētajām pusēm, dažādiem diskusiju fórumiem, un valde patreiz skata uh, šīs komentāru vēstules un lems par to, ko darīt tālāk. Tad tas attiecībā uz šīm ieguvs nozarēm. Tālāk um, pārvaldnieki, um, analizējot šos pārskatus, formulē arī stratēģiju, un patreiz tiek pārskatīta arī mūsu stratēģija, un tiek domāts par mūsu organizācijas jauno misijas formulējumu. Un uh, šīs diskusijas uh, par atsevišķiem valstu pārskatiem arī ir ietekmējusi šo pārbaudu. Un treškārt, Doda Frenka likums ASV uh, uh, norāda ASV uzraudzības struktūrai pieprasīt uh, atsevišķus pārskatus tieši no šīm iegūs industrijām, bet tas neliedz nevienam reģionam pasaulē izmantot uh, šīs prasības par papildus pārskatiem un atskaitēm tiem uzņēmumiem, kas darbojas šajā ieguvas industrijā. Mēs noteikti turpināsim strādāt kopā ar Eiropas komisiju, lai redzētu, kāds būtu labākais veids, kā mums turpmāk strādāt. Paldies! Paldies, Pīter, lūdzu! Paldies! Man tiešām bija ļoti interesanti eh, uzklausīt eh, to, Eh, ka arī ASV pārņēma šos starptautiskos grāmatvedības standarts, par to tik daudz runāts jau iepriekš, un eh, viņi vienmēr ir teikuši, jā, mēs gribētu to darīt, mēs raugāmies, mēs pētam un tā tālāk. Un tā kā ir labās eh, ziņas, ko jūs teicāt, ka viņi ir gatavi tagad it kā to darīt. Uh, Un šķiet, jūsu teiktajā bija pārliecība, ka viņi to arī darīs. Es gribētu, lai jūs paskaidrot, kādēļ šoreiz jūs domājat, ka ASV tiešām to izdarīs. Un ņemot vērā vidējā termiņa vēlēšanas un tas, kas tika teikts par Todu Frenka likumu, un ņemot vērā šos dienestus, kas tiek likvidēti ASV, tad es domāju, ka viņiem Patreiz e, tīpaši ir vēlme noraidīt jebkurus ārvalstu standartus ārvalstu pēdiņās. Atbilde. Šodien starptautiskie grāmatvedības standarti ir visplašāk uh, akceptētie standarti pasaulē. Un šos standartus ļoti strikti ievēro ne tikai Eiropā, bet arī Āzijā. Un, ja jūs paraugaties uz kopējo tirgus eh, kapitalizāciju kotētai, biežā kotētajām korporācijām, uz kurām attiecās noteikti grāmatvedības standarti, tad ASV īpatsvars eh, šajā eh, kopējā masā samazinās. Tas ir samazinājies no divām trešdaļām uz pusi no kopējās globālās kapitalizācijas masas tieši pateicoties Āzijas uzņēmumu lielo korporāciju ienākšanai apritē, kas lielā mērā izmanto starptautiskos grāmatvedības standartus. ASV GAP standarti vairs nav globālie grāmatvedības standarti, un viņa pozīcija ir būtiski vainājusies. Uh, lai tie kļūtu tālāk par referents standartiem starptautiskajām korporācijām. Tas attiecīgi padara dzīvi lielajām Amerikas korporācijām eh, apgrūtināt, un tādēļ viņi tiecas pāriet uz starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un atbalsta šo standartu pieņemšanu arī ASV. Es esmu pārliecināts, ka lēmums ASV būs pozitīvs ņemot vērā mans iepriekš teikto, un šo pārliecības balstu arī uz biežajiem kontaktiem, kādi man ir bijuši ar uh, eh, ASV iestāžu pārstāvjiem un um, Amerikas um, grāmatvedības uh, standārtu iestādi. Šī Amerikas eh, struktūra, protams, atbalsta starptautisko grāmatvedības standartu pieņemšanu, tomēr viņi nedrīkst ignorēt arī kopējo politisko uh, vidi uh, ne ASV kongresā, nedz arī ASV korporatīvajā vidē. Ja lielās korporācijas uh, atbalstīs šo standartu pieņemšanu, tad mazās un vidējās korporācijas, kas ir mazāk starptautiski orientētas, ir um, mazāk entuziastiski noskaņots attiecībā uz to. Un uh, esošā struktūra, atbilstoši kurai tiek veidot šie standarti, Uh, vaicā, uh, tad, tad, tad teiksim, patreizējā šī starptautisko grāmatvedības standarta komitejas uh, fonda struktūra patreiz ir svarīga arī ASV, un tādēļ ASV institūcijas vēlas zināt, kāda būs viņu loma šajā komitejas fondā. Es domāju, ka ja ASV pieņems negatīvu lēmumu šai sakarā, tad tas eh, būtiski apgrūtinās situāciju. Tādēļ es domāju, ka lēmums būs pozitīvs. Tomēr, kā jau es teicu, šo standārtu ieviešana notiks pakāpeniski. Pirmkārt, ir jāļauj uh, laiks, lai uzņēmumi varētu pielāgoties un pārveidot savas grāmatvedības sistēmas. Es gribētu teikt, ka Es, protams, sagaidu pozitīvu iznākumu, tajā pat laikā es nevaru pilnībā izslēgt arī pretējo. Un ja lēmums būs negatīvs, tad attiecīgi uh, uh Amerikas uh, šais grāmatvedības standartu uzraudzības uh, struktūrai būs arī jāiz, kaut, kaut kas jādara. Un uh, startautiskā grāmatvedības standartu komitejas uh, fonda struktūra arī noteikti kaut kādā veidā mainīsies. Paldies! Thank you, Pavanš. Yes, Pavanš. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūsu atbildes Venam Gigoldam norāda, kādas mums rodas uh, grūtības attiecībā uz grāmatas vedības standartu izstrādu un pārvaldību. Uh, kā jūs teicāt, tad uh, Pirmkārt, uh, Starptautisko grāmatvedību komiteja domā par investoriem, um, izstrādājot grāmatvedības standārtus. Un uh, nav jau daudz starptautisko normu, ir tikai šīs normas, un tās ietekmē visus spēlētājus pat pret viņu gribu. Un tādēļ mums rodas arī sarežģījumi ar atskaitēm uh, par katru katru valsti, valsti pa valstī, runājot par um, derīgo iera, um, izrakteņu ieguvi uh, attiecīgajās valstīs. Šeit ir sarežģījumi un arī par tādiem globāliem izaicinājumiem kā finanšu stabilitāte un procikliskiem pasākumiem domājot par uh, labi organizētu starptautisko pārvaldību, varbūt jūs cerat sagaidīt reformas no G20. Varbūt mums vajadzētu noteikt ciešāku saikni, kā to mēs esam diskutējuši šeit parlamentā starp uh, Starptautisko grāmatvedības standartu komiteju un SVF Mēs šo jautājumu izvērtējam un piedāvājam kā risinājumu uzraudzības pārvaldes izveidi. Bet šis pasākums neļauj izrauties ārpus grāmatvedības, tīri grāmatvedības loģikas uh, skatījumam. Mm, ko jūs domājat arī par to, kā Eiropas pārstāvi varētu piedalīties uh, šajos pasākumos? Uh, kā mēs, Eiropieši, varētu piedalīties uzraudzības grupā un vai ar to vien pietiek? Man vēl ir arī uh, citas bāžas. Pirmkārt, par uh, amatā iecelšanas procedūru šai padomē. Vai jūs uzskatāt, ka šeit ir pietiekama caurskatāmība, konkurence nodrošināta un tāpat arī notiek joprojām diskusijas par uh, patiesās vērtības atspogļošanu grāmatvedībā. Un uh, jaunās normas, par ko mēs šobrīd diskutējam Eiropā pēc Bāzeles uh, komitejas ierosinājumiem, vai, vai šie ierosinājumi ir objekti, optimāli atbilstoši mūsu mērķim nodrošināt, lai grāmatvedības pārskati būtu labi saprotami un tai pašā laikā veicināt finanšu stabilitātes kritērijas un arī ilgtermiņa investīcijas, kas mums ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Berešas kundze par šiem jautājumiem. Šie ir četri ļoti būtiski jautājumi tika uzdoti. Es uh, sākšu no pēdējā jautājuma, un pēc tam uh, virzīšos uz pirmo savās atbildēs. Ir tiesa, ka standarti ir uh, izstrādāti tā, lai pirmkārt nodrošinātu informācijas sniegšanu investoriem. Uh, šie standarti tiešām tā ir izstrādāti. Tas attiec gan uz EFS, gan uz uh, ASV GAP, gan uz citiem standartiem. Un uh, tas ir arī sabiedrības interesēs nodrošināt, lai investori būtu labi informēti, bet sabiedrības interesēs ir arī nodrošināt finanšu stabilitāti. Tāpat arī nodrošināt ilgts ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides aizsardzību. Un ir taisnība, ka domājot par katru no šiem mērķiem, var izrādīties, ka liela uzņēmuma vai korporācijas izvērtējums nevienmēr ir uh, samērojams. Uh, runājot par investoru informēšanu, un šeit es domāju starptautisku pieju, šeit nevar būt uh, tikai tādu sektoru, sektorāla pieeja. Šeit ir uh, jādomā par visiem uzņēmumiem, kas tiek kotāti biržās neatkarīgi no to darbības veida, un šiem standartiem jābūt arī neitrāliem, neatkarīgiem no uzņēmuma uh, darbības modeļa. Arī banku sektorā ir dažādi uzņēmēji darbības modeļi, uh, Un uh, ir arī uh, izskanējuši viedokļi, ka pašreizie standarti dod priekšroku vienam uzņēmēju darbības nodalim salīdzinot ar citiem. Bet, protams, ir ļoti grūti izstrādāt tādus standartus, kas būtu ideāli piemēroti, lai uh, nodrošinātu sabiedrības intereses tādas kā vides aizsardzība, dabas resursu uh, veiksmīga izmantošana, cīņa pret klimatu pārmaiņām, nu, ne tikai domāt par investoru interesēm. Mana pozīcija ir bijusi tāda, ka investoriem ir jānosaka savas uh, normas un uh, uzraudzītājiem savas normas, bet uh, Mani kolēģi tam nepiekrita vairāk iemeslu dēļ. Galvenais iemesls bija tāds, ka finanšu tirgus ietekme un apmērs ir uh, tā pieaudzis, ka neviens neuzdrošinās formulēt standartus, kas balsītos uz citiem datiem uh, uh, līdztekus tirgus datiem. Es domāju, ka tā ir kļūda, bet šo kļūdu uh, līdz šim neviens nav atzinis un, un neviens nav nonācis pie secinājumiem, ka standarti būtu jādeferencē. Finanšu uzraugi var tomēr censties pārliecināt uh, standartu pieņēmējus, tādus kā Startautiskā grāmatvedības standarta komiteja, lai viņi ieklausās tomēr šajās, šajos apsvērumos, šajās bažās, un šķiet, ka šāda attīstība pamazām notiek, jo jaunākie standarti attiecībā uz finanšu instrumentiem vairāk ir vērsti uz finanšu stabilitātes nodrošināšanu Un it īpaši Eiropā jāsaka, vairs netiek tā strikti un nelastīgi piemērot šī patiesā vērtība atsk grāmatvedības atskaitēs. Tātad zināma virzība tomēr ir konstatējama. Otrs jautājums ir par amatā iecelšanu un caurskatāmību. Tagad uh, nesen ir iecelts uh, amatā jaunais uh, padomes priekšsēdētājs, un uh, kandidāti tika izvērtēti uh, ļoti atklātā procedūrā, notika konsultācijas ar uzraudzības padomu, pat ja tās institūcijas uh, nolikumā nebija paredzēts. Tomēr šāda procedūra ir devusi ieguldījumu rezultātu sasniegšanā, jo šo kandidātu visi ļoti augstu vērtē. Ja man būtu jāsalīdzina amatā iecelšanas procedūra dažādās institūcijās, tajā skaitā arī Eiropas centrālā banka, nevarētu teikt, ka startautiskā grāmatvedības standarta komiteja būtu mazāk atklāta nekā citas institūcijas piemēram, runājot par finanšu stabilitātes padomu vai bāzeles komiteju, es nedomāju, ka tās izmanto atklātākas, caurskatāmākas procedūras nekā mēs. Un, protams, var jau būt arī uzlabojumi, bet tomēr šis piemērs ir pozitīvs. Par Eiropas pārstāvjiem šajās institūcijās. Es atkārtoju, šīs institūcijas struktūra balstās uz uh, globāliem apsvērumiem. Šeit ir globāla pieeja, kas iet tālāk nekā standārta pieņemšana vienā vai otrā valstī. Amerikāņi ir pārstāvēti plaši šajā institūcijā, pat ja attiecīgie standarti nav pieņemti ASV protams, var pret to iebilst, un ja ASV atteiksies šo standārtu piemērot atkal, tad varētu tam būt arī kādas sekas. Bet ir taisnība arī eh, pretējā viedoklī. Eh, standārtu veidošanas padome ASV ietver ne tikai uh, ASV, bet uh, Eiropiešus, un ja tur būtu vairāk amerikāņu, tad varētu Eiropieši sūdzēties par amerikāņu imperialismu. Protams, Eiropas pārstāvība uh, padomas konsultatīvajā padomē ir uh, vislielākā salīdzinot ar citiem reģioniem, un tādēļ es nevarētu teikt, ka Eiropieši nav pietiekami šai institūcijā pārstāvēti. Un visbeidzot pēdējais jautājums. Es arī domāju, ka šodien šīs institūcijas uh, pārvaldība notiek trijos vai četros līmeņos. Uh, šī padome uh, pārvaldnieki, uzraudzības padome, kas uh, izvērtē darbību un programmu grāmatvedības standartos. Trešo līmeni, tātad šo uzraudzības padomi, uh, īsteno Josko, toreiz uh, G20 vēl nebija sniedzis šādas pilnvaras, un uh, līdz ar to varētu rasties arī šaubas par šīs uzraudzības padomes pilnvarām un leģitimitāti, bet pārvaldnieku uh, vērtējums par šīs uzraudzības padomas darbība ir ļoti pozitīvs. Mani pirmo reizi 2005. gadā iecēla uh, kooptēja un tagad esmu ievēlēts arī otro uh, reizi. Šī padome darbojas, veic savu darbu un es uzskatu, ka būtu labi, ja mums būtu arī atsauces uz SVF, bet ne jau pārvaldnieki to, pilnvarnieki par to izlems. tā kā ISV un IRFS ir starptautiskas organizācijas, tad stiprāks atsaucis uz klasiskām starptautiskām organizācijām, kam ir pilna leģimitāte, būtu pilnībā loģiska. Paldies! Man vēl ir pieteikušies divi runātāji, un es domāju, vispirms uzklausīsim abus jautājumus. Vispirms Antonijs. Paldies, ka esat uh, kopā ar mums. Es gribētu uh, uh sacīt, ka tad, kad mēs runājam par uzraudzības paketi, mēs runājam to, cik svarīgi ir uzskaitīt grāmatvedību valsts pa valstī. Un būtiskais bija tas, lai pastāvētu globālā, visaptveroša rakstura standārta un normas. Un arī jāmeklē papildu formulas. kas būtu savietojams ar globālo raksturu. Un E, tas ir nepieciešams labai pārvaldībai. Tālāk vēl viena līnija ir tāda, ka standarti varētu e, palīdzēt sasniegt globālos ekonomikas politikas mērķus, piemēram, partnera, e, partnerattiecībās dažādās PPP noteikt adekvātu standartus. Dažkārt, tad, kad amortizācijas termi ir ļoti īsi, tad varētu gadīties, ka rodas liels finanšu līdzsvar trūkums Un dažkārt šāda norma nesamība varētu, varētu pagro, ap, apgrūtināt dažādu asociāciju pastāvēšanu. Tagad neliels pārdoms un komentārs. Šo standartu kvalitāte var balstīties uz uh, dažādiem principiem. Ir labāk balstīt to uz principiem nekā uz normām, tas, kas ir defensīvāk. Dažkārt eh, normas tiek izmantotas, eh, lai tiktu izpildītas un eh, kā aizsaks. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu orientāciju vairāk valstīt uz principiem un domāt par pārvaldību. Pārvaldība nedrīkst būt korporatīva pakalpojumu sniedzējiem, bet tā ir publiska funkcija, kas attiecas uz tirgus kopumu. Un, tirgus um, lietotājiem, saņēmējiem ir jāsaņem pareizā informācija, un pārvaldība ir perspektīva tam, kas ir starptautisko finanšu institūciju reforma, un tāpēc es gribētu zināt, vai šis strateģiskais redzējums pastāv šobrīd, un kā tas varētu attīstīties tālāk. Paldies, Eltiko. Paldies. Uh, ka dodat man iespēju izteikties un paust viedokli par grāmatvedības standartiem. Kā e, grāmatvede pēc e, profesionālās pieredzes gribētu runāt par šo normu piemērošanu. Ekonomiskā struktūra ir sadalīta divos līmeņos. Ir 98% MBU un 2% lielo daudznacionālo un sabiedrību un korporāciju Un, ja es runāju mazo vārdā, tad varu redzēt, ka daudzos gadījumos standarti ir ļoti sarežģītie Grāmatvedības eh, standārta ieviešana atsevišķās valstīs, kā piemēram Ungārijā, noved pie tā, ka sarežģīja vēl aizvien vairāk jau ļoti tā birokrātisko un sarežģīto sistēmu. Tāpēc gribētu uzdot jautājumu, cik noderīga ir šo normu izmantošana un kāda ir to noderība divu līmeņu ekonomikā? Kam tās ir labas maziem spēlētājiem un Eh, kur ir to izdevīgums eh, lielajiem. Ja tās ir izdevīgas mazajiem, tad kāpēc šīs starptautiskās normas apgrūtina viņu darbību? Jūs pieminējāt arī caurskatāmību, kas būtu viens no pamataspektiem, bet arī tas netiek garantēts. Un tāpat arī ir jāņem spēkā tas, ka Eiropas līmenī vēl aizvien ir ļoti svarīgs, e, svarīga iekšējā tirgus uniformēšana, un šīs starptautiskās normas eh, līdz kādam punktam palīdz šo iekšējo tirgu uniformizēt. Vai tās palīdz MVU vai lielajām struktūrām? Mums ir nepieciešams vairāk informācijas, kas dotu mums iespēju salīdzināt situāciju starp valstīm un kas dotu mums iespēju arī salīdzināt situāciju vietējā līmenī starp dažādiem sektoriem. Paldies! Paldies! Es eh, zinu, ka z E, zāle pildās ne jau ar grāmatvedības standārta entuziastiem, bet ar balsotājiem, ka laiks jau būs spiež un runāšu īsi. Uzklausīšu sa par Sančes kunga sacīto, vairāk pieņemšu to zināšanu un uzskatīšu vairāk par komentāriem, bet runājot par principu pret noteikumu pieeju, ka, kā jūs zināt, IFRS strādā pēc, uz principiem balstītu, nevis noteikumiem balstītu standartu filozofijas. Un arī krīzes notikumu gaismā jau mēs redzam, kas tad ir labākais risinājums, kas tie, kuri eh, vairāk vietur standartiem ir atbildīgāki, par savām darbībām un tādā veidā ir IRFS ir pievilcīgāk un dažkārt grūtāk pieņem savienotajās valstīs, kur ir vairāk uz noteikumiem balstīta pieeja. E, tālāk piezīmes, ko sacīja, es nevarēju izlasīt viņas vārdu. E, Galpelts kundze. MVU, kā jūs zināt, ir standarti, kas ir paredzēti MVU. Un es aicināju uh, eh, ISB izstrādāt šādu semilu standārtu, tad, kad es pirmoreiz biju priekšsēdētājā matā pirms pieciem gadiem. Tā, šobrīd tāda pastāv. Tie ir daudz vienkāršāk pielietojumā nekā parastie standārti. Un Eiropā tie nav obligāti tādajādi nav pienākuma, bet ir iespēja, kas tiek plaši izmantota, taču neuzliek papildu saistības mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un, lai sniegt ieskatu, MVU standarti lapušu kaut vai apjoma ziņā ir aptuveni viena desmitā daļa no e, ierasto standarta apjoma. Tā tad ārkārtīgi liela pūliņa, lai lietas būtu daudz vienkāršākas un zemākas izmaksās attiecībā uz MVU tālāk runājot par attiecībām starp grāmatvedības standartiem un vienotā tirgas veicināšanu. E, prioritārais elements vienotajā tirgu ir ne tikai kapitāla brīva aprite, bet arī finansiāla integrācija plašākā mērogā, kura varētu virzīt tiešās investīcijas Eh, kas varētu virzīt uzkrājumus uz eh, izdevīgākām, peļņvesošākām investīcijām nozarēs, kas ir geogrāfiskās un politiskās robežās. Un lai būtu vienots veids, kā izmērīt firmas eh, darbības sniegumu un izvērtētu uh, uzkrājuma investīcija nozīme šajā firmā ir ārkārtīgi nozīmīga vienotajā tirgu, lai tas varētu eh, darboties. Tāpēc ir ārkārtīgi spēcīga eh, saikne starp vienotā tirgus gūto labumu un eh, pasākumu viendabīgumu. Paldies! Paldies! Un es atvainojos par nelielo e, traucēšanu deputātiem ienākot e, zālē, bet viņi visi guva labu mazliet e, gūstot zināšanas par starptautiskajiem uzskaits standartiem, un tāpēc liels paldies par šo viedokļu apmaiņu, un esmu pārliecināta, ka dažkārt mēs gribētu to apspriest atkal. Paldies, paldies, ka bijāt kopā ar mums, paldies jums! Right, everybody, we are going to be... Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības devītā punkta, kas ir balsojams par konkurences politiku 2009. gadā. Un eh, ja tie deputāti, kuri ir paņēmuši kārtas, varētu tās ievietot savās iekārtās, savukārt tie, kuri nav tās paņēmušas, varētu atkal darīt to mums zināmu, Vikija ir viena. Un uh, ja balsojums būs um, pārāk uh, tuvs valstīs, tad mēs skatīsim. Bet tagad būs izmēģinājuma balsojums. Sākam izmēģinājumu balsojumu, nospiediet laimīgo podziņu. Mēs uh, noskaidrosim, kuru podziņu katrs uzskata par laimīgo podziņu. Tā tad plusiņš ir laimīgā podziņa un tikai četri uzskatījuši e, mīnusiņu par laimīgo un trīs ir atturējušies. Tādējādi mēs esam gatavi. Pirmais punkts, sākotnējs teksts par, pret atturas pieņemts. Otrais, sākotnējs teksts par, pret atturas pieņemts. Imko 1 atkrīt, 15. grozījums par, pret atturas pieņemts. 16. par, pret atturas pieņemts. Itre 1 par, pret atturas pieņemts. Itre 5 par, pret pret atturas pieņemts. Kompromiss A. Kāpēc daļa ir dzeltena? Jums visiem vajadzētu grozījumiem A kompromisā par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts pieņemts. Itre 24 par, pret atturas pieņemts. 19. par, pret atturas pieņemts. 20. par, pret atturas pieņemts. Imko 4 par, pret atturas pieņemts. 21. pēdējās minūtes dalītais balsojums man ir rakstīts. Ne, 21. ir ierasts balsojums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums no IMCO ir sociāldemokrāti pieprasa atsevišķu balsojumu par vārdiem optin princips un ņemts vērā. Vai visu priekšā tas ir? Vispirms teksts bez šiem vārdiem visi pār tekstu bez šiem vārdiem pret atturas pieņemts. Otrā daļā par pret atturas nebija visai skaidrs, vai jūs esat par vai pret šiem vārdiem, kas ir otrā daļa. Es ceru, ka tā jūs sapratāt šo balsojumu. Skaidrs tā arī bija mēs esam pieņēmuši bez šiem vārdiem tekstu. On... Tālāk dalītais balsojums 22. grozījums pirmā daļa. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Manuprāt, tas ir jāpārbauda elektroniski. Pārbaudām otro daļu. Es eh, pati nebalsoju. Pieņemts. Kompromiss B. Par pret atturas pieņemts. 25. grozījums par pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas, manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim. 27. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. Man bija taisnība 28. grozījums par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. Otrais eh, imko grozījums par pret atturas pieņemts. 11. punkts sākotnējs teksts pār pret atturas pieņemts. 36. pār pret atturas noraidīts. 37. pār pret pret atturas pieņemts. 38. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pie, noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas noraidīts. Amendment 39, although... 39. par pret. Abstentions. That's also rejected. Arī noraidīts. 40. par pret. Atturas noraidīts. 41. par pret. Atturas pieņemts. 42. par pret. Atturas atvainojiet C tika pieņemts tādējādi šis atkrīt 44. par pret atturas pieņemts, 45. par pret atturas pieņemts, 43. par pret atturas pārbaudām elektroniski Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. E, pieņemts. 46. par. Pret atturas pieņemts. 47. atkrīt, 48. atkrīt, 49. par, pret, atturas, noraidīts. pēdējās minūtes izmaiņas 50. Kādas tad tur ir izmaiņas? Tur ir norādīts attīstīt, izvērtēt. Jā, mēs nevarējām izlemt, vai vārds būs attīstīt vai izvērtēt, un priekšlikums ir tagad izvērtēt, attīstīt un izvērtēt. Tas ir mutisks grozījums, ko pieprasīja Sofija. Mēs pieņemam šo grozījumu, es gribētu norādīt, ka tas ir Sančes Presēdo, ne mans pieprasījums, bet mēs to atbalstām. Ar šo mutisko grozījumu visi, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret atturas pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas, manuprāt, noraidīts, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. 54. pārbaudām. carries. Every voted. That's... Visi ir nobalsojuši, noraidīts. Sākotnējais teksts 12. par pret atturas pieņemts, sākotnējais teksts 13. punkts par, pret atturas pieņemts, 56. par, pret atturas noraidīts, 55. par, pret atturas arī, manuprāt, noraidīts sākotnējs teksts par pret atturas vai varam pārbaudīt. Sākotnējs teksts 14. punkts. Labi, pieņemts. 57. par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas noraidīts. Tālāk oriģinālais teiks 16. punkts pār pret atturs pieņemts. 59. pār pret atturs pieņemts. 60. pār pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 60. grozījumu. Pieņemts. 21 pret 20. Orģinālais teksts 17. punkts par pret atturs pieņemts. 61. par, pret atturs pieņemts, 62. grozījums atkrīt, 87. par, pret atturs pieņemts, ītra 15. par, pret atturs pieņemts, 88. par, pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 88. grozījumu. Balsojums beidzies, norēdīts. Tālāk transporta komitejas trešais grozījums pār pret atturas pieņemts, transports sestais pār pret atturas pieņemts. Transporta komitejas 23. grozījums pār pret atturs noraidīts. 17. pār pret atturs noraidīts. 18. punkts orģinālais teksts pār pret atturas pieņemts, 63. grozījums pār pret atturas pieņemts, 64. pār pret atturas pieņemts, imko 6. grozījums pār pret Lūk, vēlreiz tātad par, pret, atturs, pieņemts. Ītra 21. par, pret, atturs, pieņemts. 65. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektronas 65. grozījums. Balsojums beidzies. Pieņemts. Orķinālais teksts 19. punkts par, pret, atturs, pieņemts. 66. par, pie, pret, atturs, noraidīts. Orģinālais teksts 20. punkts par, pret atturs pieņemts, trešais imko grozījums par pret atturs pieņemts, 21. punkts orģinālais teksts par pret atturs pieņemts, 67. grozījums par pret atturs pieņemts, 69. par pr Tātad tas atkrīt, jo 67. grozījums tika pieņemts. Tā, IMCO desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 72. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 71. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 23. punkts oriģinālais teksts par, pret, atturs, pieņemts. 24. punkts par, pret, atturs, pieņemts. 73. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski par pirmo daļu 73. grozījumam. pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīta. Ītra ceturtais grozījums par pret atturs pieņemts 20. Sastais grozījums tikai otrā daļa 26. grozījuma otrā daļa pār pret atturs pieņemts. Itra 10. grozījums pār pret. Vēlreiz itra 10 pār pret atturs noraidīts. 74. grozījums par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 74. grozījums. Sākam balsot. Balsojums beidzies, pieņemts. 75. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 76. par, pret, atturs, pieņemts. 89. par, pret, atturs, noraidīts. 94. par, pret, atturs, noraidīts. Imko 17. par, pret, atturs pieņemts. E kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 79. par, pret, atturs noraidīts. 84. par, pret, atturs noraidīts. 85. par, pret atturas pieņemts. Itra 11 pār pret atturas pieņemts, 86 pār pret atturas pieņemts, 20 pār pret atturas pieņemts, 17 pār pret atturas pieņemts, IMKO 16 pār pret atturas pieņemts, ITRA 16 pār atkal Tātad itra 16. pār pret. Jūs esat apjukuši, jā? Saka priekšsēdētāji. Labi, itra 16 pār pret pret atturs pieņemts, itre 18 pār pret atturs pieņemts, itre 19 pār pret atturs pieņemts, oriģinālais teiks 26. punkts pār pret atturs pieņemts, imko 7 pār pret atturs pieņemts, imko 8 pār pret atturs pieņemts, imko 9 pār pret atturs pieņemts, 90. grozījums pār pret pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 91. par pret atturas pieņemts. 93. par pret atturas pieņemts. Es varu pārbaudīt 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot pieņemts. Itra 14 atkrīt. Imko 13 pār pret atturs pieņemts. Imko 14 pār pret atturs pieņemts. Tran 7 pār pret atturs pieņemts. Tran 13 pār ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts. Tran 18 pār pret atturs pārbaudīsim. Tran 18 grozījums. Beidzam balsot pieņemts. Trans 16 ar mutisko grozījumu ievietojot vārdus benefiting from state support par, pret, atturs, pieņemts. Tran 22 par, pret, atturs, šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. Tran 22. Pieņemts. Tran 15 par, pret, atturs noraidīts. Tran 1 par, pret, atturs pieņemts. Tran 2 par, pret, atturs pārbaudīsim. Tran 2. Balsojums beidzies. Atkrīt. Tā tad noraidīts. Nē, es atvainojos. Kāds problēma zālē? Viss kārtībā, laikam. Tā, tran 4 par, pret, atturs, noraidīts, tran 5 par, pret, atturs, noraidīts Pārbaudīsim trāmi pieci grozījums. Pieņemts. Tran 8 par, pret, atturs norādīts, tran 9 par, pret, atturs pieņemts, tran 10 par, pret atturs pieņemts. Tran 11 ar mutisku grozījumu. Par pret atturs pieņemts. Tran 12 par pret atturs pieņemts. Tran 14 par pret atturs pieņemts IMCO 12 ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts TRAN 19 par. Tātad tas atkrīt TRAN 20 par pret Lūdzu, celiet rokas kārtīgi. Tran 20 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tran 21 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tran 24 par. Pret. Atturs noraidīts. Ītre 12 par. Pret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 Otrais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Orģinālais teksts par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Piektais grozījums par, pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturs noraidīts. Devītais par pret atturs noraidīts Pārbaudīsim devīto grozījumu. Noraidīts. Orģinālais teksts E apsvērums par pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturs noraidīts. 11. par pret atturs norādīts. Orģinālais teksts F apsvērums par pret atturs pieņemts. 12. par pret atturs norādīts. G apsvērums par pret atturs pieņemts. Orģinālais teksts H apsvērums par pret atturs pieņemts. 13. grozījums par pret atturs pieņemts pieņemts, 14. pār pret atturs pieņemts. Ievilkumi 1 līdz 15 oriģinālais teksts pār pret atturs pieņemti. Elektroniski balsojam par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Balsojums beidzies. 38 pār 2 atturējušies. Apsveicu referentu. Referenti, jūs vēlaties izteikties? Jā, paldies, paldies par atbalstu. Es gribēju teikt, ka šajā rezolūcijā mēs aicinām komisiju eh, veikt 15 pētījums un uzraudzības pasākums, un ja jūs piekrītat, tad es uzturēšu kontakts ar Eiropas komisiju lai eh, noformulētu prioritātes un turpināšu informēt ēnu referentus par progresu šai sakarā. Jo es saprotu, ka te mēs prasām visai daudz no komisijas. Un eh, komisija nav pētniecības institūts, diemžēl. Paldies. Thank you very much for that. Well, now... Paldies. Tālāk pārējām pie desmitā punktu darba kārtībā. Tas ir balsošana par uh, IKP un ne tikai progresa novērtējums mainīgā pasaulē. Vai esam gatavi? Referents vēlas runāt. Vārds jums. Ne. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω απλώς να πω ότι ευχαριστώ. priekšsēdētājs tikai vēlējos pateikties, sirsnīgi pateikties kolēģiem, kuri bija piedal, kuri piedalījās kompromisa grozījumu sagatavošanā, un jūs redzēsiet uh, balsošanas sarakstu, ka, ka piekrītu praktiski visiem grozījumiem. Paldies! Labi, tad pāriesim pie balsošanas, saka priekšsēdētāji. Kas par pirmo kompromisu par pret atturas pieņemts? B kompromiss par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. 22. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Patiešām pieņemts. 23. 24. atkrīt, 25. kas par? Pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 25. grozījumu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts 19 balsis pār 19 pret. 26. grozījums divās daļās un mutisks grozījums vēl. Mutiskie grozījumi ir abās šā grozījuma daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas, šķiet, ka norādīt, bet pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par pirmo daļu. Mēs balsojam šobrīd. Vai visi nobalsojuši? Pieņemta pirmā daļa. Otrā daļa, kas par? pret atturas pieņemta. 27. atkrīt, tagad 28. kas par pret atturas noraidīts, 29. kas par pret atturas pieņemts, E kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, 34. grozījums ar mutis grozījumu, kas par pret atturas, vai varam pārbaudīt elektroniski, balsojam par 34. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. F kompromiss, kas par? F kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 35. kas par pret atturas noraidīts. 36. kas par pret atturas noraidīts. G kompromiss, kas par pret atturas šķiet, ka pieņemts. 42. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 43. kas par pret atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski, balsojot par 43. jo šķiet, ka visi nebalso. Uh, Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. H kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 40. Tagad I kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 47. atkrīt, 48. kas par pret atturas pieņemts. 49. atkrīt, 50. kas par, pret, atturas, pieņemts, 51. kas par, pret, atturas, noraidīts, 52. atkrīt, 53. kas par, pret, atturas, pieņemts, 1. kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais, kas par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret. Pārbaudām elektroniski. Balsojums par ceturto grozījumu. Beidzam balsot noraidīts. Tagad balsojam elektroniski par atzinuma projektu ar visiem grozījumiem. Balsojam elektroniski par tekstu ar grozījumiem. Balsojiet, lūdzu. 35 pār 2 pret 1 atturas apsveicam atzinumu sagatavotāju. Liels paldies! Mums vēl ir jābalso. Jautājums, mutvārdu jautājums, tas ir balstojums blokā. Kas par, pret, atturas, pieņemts? Balsojam elektroniski par grozīto tekstu. Vai visi nobalstojuši? Beidzam balstot. 34 pār, neviens nav pret un neviens nav arī atturējies. Tagad es uh, nododu priekšsēdētājas uh, pienākumus uh, kolēģei, jo man jātiekas ar buzekungu, lai apspriestu ekonomisku ekonomisko pārvaldību. Okay, um, can I ask those that are leaving to leave? Es aicinu visus tos, kam jāiet prom, klusi iziet no zāles, lai mēs varētu turpināt darbu. And the next item on our agenda is... Nākošais darba kārtības punkts ir Podimatas uh, kundzes ziņojums par novatoriskiem finanša, finansēšanas veidiem Eiropā un pasaulē un ir iesniegti 194 grozījumi, un es domāju, ka referente ir tos izpētījusi, un es došu vārdu referents kundzei, un lūdzu tie, kam ir kaut kas apspriežams, dariet to ārpus šās zāles durvīm. Un uh, es domāju, ka varbūt mūsu klausītāji internetā nevēlas dzirdēt šo fona troksni. Lūdzu, Podimatas kungs, vārds jums. Luna, runāšu grieķu valodā. Un varbūt tādējādi ietaupīsim nedaudz laiku. Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri ir iesnieguši 194 grozījumus. Viss pirms vēlētos pateikties ēnu referentiem par viņu ieguldījumu un arī par mūsu ļoti konstruktīvajām debatēm, kas notika pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Mēs esam arī izstrādājuši virkni kompromisu grozījumu, kuri šorīt tika nosūtīti ēnu referentiem. Uh, Pirms es pievēršos būtiskākiem kompromisa grozījumiem, es gribētu vispirms uh, runāt par uh, to, kādas pamatnostādnes mums ir jāīsteno, domājot par šiem novatoriskiem finansēšanas veidiem un par uh, situāciju. Šobrīd mēs piedzīvojam ļoti grūtu posmu mūsu vienotai valūtai eiro. Mums ir, protams, jāanalizē iemesli, kādēļ mēs esam nonākuši šādā situācijā, un tomēr nav arī apšaubāms, ka budžeta izmaksas Un uh, šī konfrontācija cīņa starp Eiropas parlamentu un ministru padomi par 2011. gada budžeta uh, ietekmēs arī Eiropas Savienības budžetu līdz 2020. gadam. Mēs zinām, ka šī būs grūta desmitgade kas uh, ietekmēs Eiropas Savienību, Eirozonu, un tādēļ mums ir jādomā par novitoriskiem finansēšanas veidiem Eiropas Savienībā. Par to ir uh, jādomā uh, izstrādājot taupības pasākumus mūsu valstīs notiek uh, visā Eiropā demonstrācijas un protesti un sabiedriskās domas pētījumi liecina par eiroskepticisma pieaugumu pat tajās valstīs, kur vienmēr ir bijis liels atbalsts Eiropas Savienībai. Tādēļ mums Eiropas parlamentam ir jāspēlē svarīga loma, skaidrojot situāciju pilsoņiem, un mums ir jāstiprina pilsoņu uzticība Eiropas Savienībai. Tad, kad notiek uh, taupības pasākumi, tiek samazināts augs un tiek palielināti nodokļi, kas tieši skar uh, Eiropas Savienības pilsoņus, Mums ir jāmeklē alternatīvi risinājumi, lai nodrošinātu taisnīgāku uh, līdzekļu pārdali. Tagad par kompromisa grozījumiem. Kā jūs zināt, pirmajā nodaļā mēs runājām par situāciju finanšu un ekonomikas jomā, un pirmais priekšlikums ir tāds noteikt Eiropas līmenī un pasaules līmenī nodokli finanšu darījumiem. Es gribētu atgādināt pirms uh, diviem mēnešiem ziņojumā par ekonomikas un finanšu krīzi. Praktiski visas politiskās grupas parlamentā un liels deputātu vairākums atbalstīja to, ka ir jānosaka nodeva finanšu darījumiem. Ir uh, jāvēršas pret spekulāciju, jo pretējā gadījumā varētu pieaugt valsts deficīts Eiropas uh, Savienības valstīs. Un Eiropas parlaments norāda, ka šāda nodeva varētu balstīties uz ļoti plašu nodokļu bāzi un ka šāda nodeva vispirms būtu jāpieņem, jānosaka Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienība spētu ietekmēt arī G20 viedokli, un mēs pieprasījām, lai komisija veiktu pētījumus par uh, šāda nodo, nodokļa noteikšanas iespēju, lai garantētu vienlīdzīgus spēles noteikumus starp Eiropas Savienību un globāliem pasaules finanšu tirgiem, un mēs aicinām, lai komisija veiktu ietekmes pētījumu un arī nāktu klajā ar priekšlikumiem. Tā tad uh, Eiropas parlaments ar lielu vairākumu atbalstīja šādu nostāju, un mēs pēc diviem mēnešiem nevaram spērt soli atpakaļ un ignorēt uh, rezolūciju, kas tika pieņemta pirms diviem mēnešiem. Un tieši tādēļ ir izstrādāts kompromiss priekšlikums septītajam punktam būtu vēl lieki teikt, ka mēs iestojamies par uh, vienošanos G20 līmenī šai jautājumā. Tas ir skaidri pateikts arī ziņojumā, bet es domāju tomēr, ka mums nevajadzētu bāzt galvu smiltīs. Mums jāatzīst, ka varētu uh, mēs zaudēt šo impulsu, šo virzību un arī Eiropā varētu zaudēt šis priekšlikums atbalstu. E, ja Eiropa vēlas aktīvi darboties finanšu tirgos uh, pasaules mērogā, ir nepieciešams, lai komisija strādātu pie šā jautājuma un sagatavot ietekmes novērtējumu par tālāk par šo finanšu darījumu nodevu. Grozījumos, ko esmu izstrādājis, es ņēmu vērā divus papildu priekšlikumus par to, ka arī bankām ir jāmaksā un ka jānosaka nodeva banku darījumiem. Diviem šiem priekšlikumiem ir sava pievienotā vērtība, bet mēs nevaram ignorēt, ka nodokļu bāze, tātad ienākumi, kas tiks aplikt ar nodokļiem, abos šajos gadījumos ir atšķirīgi uh, no finanšu darījumu nolik, nodokļa. Un to norāda arī Eiropas komisija savā pēdējā uh, paziņojumā, uh, ka finanšu uh, darījumu nodeva nav vērsta pret pašiem šiem darījumiem vai uh, pievienotās vērtības radīšanu, bet uh, gan mērķis ir vērsties pret spekulāciju, pret īstermiņa darījumiem. Šis, tas ir vērsts un mērķis ir nodrošināt efektīvu un stabilu finanšu tirgu darbību. Uh, Otrs ļoti svarīgs jautājums, par ko runa ir šai ziņojumā, ir eiro obligācijas. Lai mm, varētu finansēt lielus infrastruktūras projektus Eiropā. Un šeit arī tika iesniegta virkne grozījumu. Un es gribētu teikt arī dažus vārdus par eiro obligācijām. It īpaši par to, kā eirozonas valsts pārvalda savus valsts parādus. Šeit Eiropas komisijai ir aktīvi jādarbojas, ir uh, krīzes apstākļos jāmeklē krīzes pārvaldības mehānismi, un mēs nevaram pieļaut, ka komisija turpmāk ignorē šo jautājumu. Ir uh, jums arī jāatgādina, ka par spīti ekofinu un Eiro grupas lēmumiem, kas tika pieņemts pagājuši sēdien par uh, aizdevumiem uh, valstīm, ne tikai valstīm grēciniecēm kā Dienvidu Eiropas valstīm, bet arī Beļģijai un Francijai aizdevumu procenti sasniedz jau ļoti augstu līmeni. Un Eiropas centrālā banka un tās vadītājs Trišē vakar uh, mums uh, arī uh, norādīja, ka izskan kritika par šiem jautājumiem, un Eiropas parlamentam tādēļ ir jāprasa ietekmes novērtējums, jo ir jāizvērtē šī iespēja, jāmeklē pastāvīgi risinājumi ļoti uh, stingros balstoties uz stingriem nosacījumiem, veidojot uh, finanšu arhitektūru eirozonā, domājot par eiro obligāciju emisiju. Vēl nākošais jautājums ir uh, runāts par reformām, ko ir uzsācis Šemetas kungs proti eh, par eh, CO2 izmešu un eh, energopatēriņa aplikšanu ar nodokļiem, lai varētu pārskatīt nesimetrisko kļūdaino pieju, kas ir īstenota uh, iepriekš. Un uh, šo slogu, darba slodzi vajadzētu pārdalīt un novirzīt uz uh, citām jomām. Līdz ar to šī nodokļu bāze varētu mainīties, un šeit ir uh, par to runa 167. grozījumā, lai rosinātu debatas par šo jautājumu. Tas bija tāds īsts ievads priekšsēdētājs kundze, un es vēlreiz vēlējos pateikties visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu. Paldies, Podimātas kundze. Un tagad došu vārdu vispirms ēnu referentiem un pēc tam citiem kolēģiem. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vispirms pateikties Padimatas kundzei par ļoti konstruktīvu atmosfēru, kāda valdīja pirmajā tikšanās reizē ar visiem ēnu referentiem. Es eh, katrā ziņā meklēju kompromisus, un man šķiet, ka mums ir izdevies to arī izdarīt attiecībā uz dažiem jautājumiem citi vēl ir atvērti. Un šeit es gribētu runāt par um, nodokļiem uh, finanšu sektorā un tīpaši finanšu transakciju nodokli. Es domāju, ka joprojām ir ļoti daudz neskaidrība attiecībā uz nosacījumiem, kādi ir vajadzīgi, lai pieņemtu šādu lēmumu. Un es zinu, ka arī parlamentā uh, visi nav viensprātis par šo jautājumu. Man šķiet, ka joprojām vajadzētu atrisināt jautājumu par finanšu transakciju nodokļu ieviešanu globālā mērogā, jo es redzu, ka joprojām pastāv risks attiecībā uz mūsu finanšu institūciju konkurētspēju, ja šo nodokli mēs ieviesīsim tikai Eiropā. Mm, es tiešām ļoti ceru, ka mēs eh, vispirms sagaidīsim ietekmes novērtējumu un tikai tad pieņemsim galīgo lēmumu šajā eh, svarīgajā un sarežģītajā jautājumā. Protams, mūsu rīcībā ir arī šis alternatīvais instruments, kas ir aktivitāšu nodoklis, bet arī par to mēs neko daudz nezinām. Šis priekšlikums ir pat vēl jaunāks nekā priekšlikums par nodokli e, finanšu transakcijām. Un atkal e, šeit mēs joprojām gaidām komisijas ietekmes izvērtējumu un no tā, ko teica komisārs Šemetas kungs, ka šie aspekti tiks rūpīgi izvērtēti komisijas sagatavotajā dokumentā. Tā kā es ceru, ka mūsu rīcībā būs šie informatīvie izvērtējumi, lai tiešām pieņemtu informētu lēmumu. Noslēgumā es gribētu pateikt, ka mums vajadzētu vajadzētu pagaidīt līdz galīgā lēmuma pieņemšanai, kamēr mūsu rīcībā ir detalizēts ietekmes izvērtējums. Tālāk jūs eh, šeit pieminējāt Seseksas universitātes veikto pētījumu šai sakarā, un jāsaka, es ļoti rūpīgi to lasīju, un jāsaka, ka tas nav viennozīmīgi pozitīvs par uh, finanšu transakciju nodokli un rezultāti ir ļoti atšķirīgi dažādos pētījumos, jo tas nav vienīgais pētījums, jo ir mm, pētījumi, kur norāda uz augstu ieņēmumu potenciālu, citi gluži pretēji skeptiski noskaņot attiecībā uz eventuālajiem ieņēmumiem. Uh, Un es domāju, ka šī neskaidrība attiecībā uz eh, eventuālo finanšu transakciju nodokļu ietekmi mm, liek eh, mums eh, apzināties to, ka mums vajadzētu tomēr pieņemot galīgo lēmumu ņemt vērā šo patreizējo neskaidrību. Tālāk par eiro obligācijām. Es domāju, ka mums ir visai labi izpratne attiecībā uz Eiropas investīciju banku obligācijām. Man šķiet, ka komisija patreiz ļoti intensīvi strādā ar Eiropas investīciju banku pie šāda finansiāla atbalsta daudzgadu finanšu ietvarām lielākajiem infrastruktūras projektiem. Uh, Un man šķiet, ka šeit mēs esam viens prātis par šo jautājumu, vairāk vai mazāk. Kas attiecās uz uh, otro sadaļu šim jautājumam par obligācijām, man šķiet, ka arī šeit mums vajadzētu saglabāt tādu realistisku skatījumu un raudzīties, ko mēs vispār spējam un varam izdarīt, uh, ņemot vērā patreiz spēkā esošo uh, līgumu par Eiropas Savienības funkcionēšanu Un es domāju, ka mums vajadzētu vismaz aicināt komisiju veikt padziļinātu izpēti par to, ko mēs varētu darīt šī jautājuma sakarā. Varbūt ir iespējams arī paskatīties, ko var e, izdarīt ar nelielām izmaiņām līgumā. Un varbūt izmantot instrumentus līdzīgus tiem, ko komisija izmanto lietoja atsaucoties uz 143. pāntu. Piemēram, palīdzot Latvijai, Rumānijai un Ungārijai. Tā kā es domāju, ka arī krīzes vadības mehānismu kontekstā mēs varētu raudzīties uz eh, to, ka šāda iespēja varētu tikt arī piedāvāta Eirozonas dalību valstīm. Tālāk par eh, CO2 emisiju nodokli. Man joprojām ir šaubas, vai šim jautājumam ir vieta šajā konkrētajā ziņojumā, bet ja komiteja uzstāja, tad es ļoti ceru, ka tiks eh, pievērsta pietiekama uzmanība arī šī nodokļa diferencētai ietekmei uz dažādām dalībvalstīm. Jo mēs zinām, ka ir grupa dalībvalstu, kam eh, šis nodoklis radīs milzīgu uh, o, efektu, kamēr citviet e, tas būs e, kaut ļoti, tā ietekme būs ļoti niecīga. Kā es teicu, es atceros iepriekšējo tikšanos ar Polimatas kundzi un saprotu, ka mēs tuvojamies zināmam kompromisam arī šajos punktos. Tā kā šodien es pieņemu, ka mums ir jāturpina diskusijas, es zinu, ka mūsu rīcībā nav tik daudz laika, kā mēs to gribētu, bet es esmu gatava izpētīt visus kompromisa piedāvājumus, un es ļoti ceru, ka mūsu diskusijas arī turpmāk būs tikpat konstruktīvas kā līdz šim. Un ka mēs panāksim vienošanos vismaz vairumā to jautājumu, kas joprojām vēl ir atklāti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, es negribu iesaistīties divpusējās debatēs par Eseksas universitātes eh, pētījumu, bet eh, es biju pret tam, ka jūs eh, to parādījāt ļoti negatīvā gaismā. Es tādēļ aicināju kolēģus izlasīt to rūpīgi, lai iepazītos ar šī pētījuma rezultātiem. Un pētījumā patiešām ir uh, norādīts, ka e, šī šāda nodokļa piemērošana ir neviennozīmīga un ka to var darīt, bet tikai vispirms ir jāpieņem politisks lēmums, vai mēs to vēlamies vai nē. Tagad došu vārdu Lambert kungam lūdzu. Well, thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģi Danutā. Gribētu tev atbildēt, vai tu skaties, eh, skaties šurp, es neesmu nemaz tik tālu. Es negribu strīdēties par FTT nopelnu trūkumu, jo, manuprāt, ir bijušas ļoti daudz debats par to, bet es gribētu eh, pastrīdēties par to punktu, kā Danu, tu teici, ka mēs nezinām pietiekami daudz, ka tas ir neskaidri, ka mēs nezinām visus faktus. Tā kā esmu strādājis privātajā sektorā, menedžments attiecas uz lemšanu, nepārzinot visus datus. Tas nozīmē e, par lemšanu e, nezināmā pasaulē, izsverot par un pret, un tad pieņemot lēmumu, zinot to, ka pilnīgi visu zināt nav iespējams. Un es gribētu norādīt to, ka vairāk lēmumu, kas ir tikuši pieņemti, šobrīd tiek pieņemti bez padziļinātas analīzes ietekmē, bez uh, uzkrājošas ietekmes izpētes. Daži piemēri tad, kad īrijas valdība, citas valdības paplašināja neierobežotas garantijas bankām, viņi pieņēma lēmumu, nezinot ietekmi, kāda būs. Un, protams, tagad mēs to varam nožēlot, bet eh, valdības lēmj par rieģiešanu krīzes apstākļos, samazinot parādus, galvenokārt samazinot izdevumus. Uh, tās neveic ietekmes analīzi. Un ja es būtu sociālists, viņi varbūt pat nedomā tik daudz par sociālo ieteikumu, bet es nedomāju tik daudz par solidaritāti, bet par ekonomisko efektivitāti, cik tas darbojas efektīvi. Vai uh, E, samazināt izdevumus, padziļinot e, plaisu starp e, trūc bagātajiem un nebagiem sabiedrībā, vai šeit ir bijusi ietekmes izpēte. Un pat nerunājot par to, tad, kad jūs runājat par naudas pieaugumu misiju īstenošanai, tad jūs sakiet valstī valdībām ir jābūt, jābūt atbrīvotām, bet Tad, kad eh, mēs runājam pār dažādiem pasākumiem, resursu celšanu, arī šeit nenotiek eh, ietekmes analīze. Mums vajadzētu pārcelt eh, nodokļu bāzi no viena uz citu avotu, un tad, kad tu saki, mums vajadzētu vairāk papētīt FTT, un mēs pie, paceļam nodokļus balstoties uz darbienākumu, jo tas ir viegls mērķis un nav nekāds analīzes izdarot šādu izvēli. Jo tad, kad mēs izvēlamies atteikties no FTT vai pagari pārcelt to vēl uz vēlāk, ilgāku laiku, tad mēs bez jebkādas ietekmes izpētes eh, vēršamies pret citiem avotiem. Un tad, kad jūs eh, kaut ko pārvaldāt, ir jāpieņem lēmums. Nevar gaidīt mūžīgi, kamēr būs pilna kopaina, jo tādas nekad nebūs. Un tad, kad ir eh, pilna kopaina, tad ir jāiekļauj izmaksas tam, kādas bija nekam nedarīšanai, un to es varu tikai nožēlot ar tiem, kuri saka, ka jādomā jo tikai sakot, ka mums ir jāpapītī vairāk, jūs jau izdarāt izvēli, jo starp laikā būs jādomā par to, no kurienes naudu dabūt. Un atkal nevajadzētu nepareizi uztvert to, ko es saku, jo mums ir tik tiešām jāoptimizē daudzas lietas, tā skaitā valsts naudas tērēšana. Par eiro obligācijām runājot, šeit eh, arguments ir Eh, vairāk moralizēšana, jo, eh, ja mēs to darīsim, tad eh, dažiem tas būs izdevīgāk, citiem nevarētu būt kāda zinām taisnība šeit, bet atkal šeit nav lēmuma, kurš to apstiprināt. Tad, kad atkal runājot par piemēriem, tad, kad mēs sākām runāt par atvasinātiem darījumiem, mēs pieļāvām, ka tiek izmantoti atvasinātie darījumi uzņēmēju darbības uh, interesēs un biz, uh, e, riski interesēs, bet vairums izmanto šos instrumentus spekulatīvā veidā. Un tad ir jāpieņem lēmums tiem, kuri tos izmanto pareizā veidā. Vai mums vajadzētu pieņemt risku tādu, ka daudzi tos izmanto um, nepareizā veidā, vai nepiemērot, vai ļaunprātīgi, un tas ir jāpieņem. Mēs apzināmies, ka tas ir rīks, kas tiek reizēm nepareizi izmantots, tomēr mēs tādu patvaram, un šeit par eiro obligācijām varētu būt tieši tā pati situācija. Ja mēs to ieviesīsim, tad mēs nekad nevarēsim nonākt līdz nulles riskam. Mēs varam risku ierobežot, bet nulle nekad nebūs. Ja jūs sakāt, ka riskam ir jābūt nulei, tas ir Tas nozīmē, eiro obligāciju nav. Neskatoties uz eiro obligāciju pozitīvu aspektu, un atkal šeit tas ir menedžmenta vēl, uh, lēmums, vai pozitīvi aspekti ir lielāki nekā risks. Ja mēs gribam nulles, eh, risku, tad nekāda, nekāda ir obligācija. Tāpat mēs varam to attiecināt uz daudz ko citu. Un, manuprāt, atbildīgā mm, menedžmentā, mēs to vienkārši nevaram atļauties. Un punkts Hāglund, kungs, jūs gribat runāt savas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā mūsu ēnu referentam Šmitam ir jābūt Kongo šodien, es runāšu liberāļu vārdā. Un pirmkārt gribu pateikties referentei un kompromisu grozījumiem, kurus mēs diemžēl vēl nevarējām līdz galam iepazīt Gribu sacīt, ka situācija no politiskā viedokļa ir izaicinājums, tāpēc, kā ir jau mums ir jālem, vai mēs vēlamies savus resursus Eiropas līmenī vai nē. Es domāju, ka vairums piekritīs tam, ka mūsu savu resursu ir vajadzīgi, bet tajā pašā laikā, piemēram, mūsu grupā mēs eh, to gribējām un gribam to izdarīt rūpīgi, un mēs tad, kad kaut ko piedāvājam, gribam redzēt, kā tas darbojas un lai tas ir darboties spējīgs. Un mēs mazliet svārstāmies tad, kad ir runa pār atsevišķiem nodokļiem bez konkrētas eh, ietekmes izpētes. Un tāpēc mēs apsveicam eh, Barozo aicinājumu nāklājā ar ambicioziem priekšlikumiem, un mēs tam īpašā laikā gribētu augsti vērtēt. Um, notikušu ietekmes izpēti šī FTT sakarā, jo ja mēs liekam pārāk daudz politikas un sakam, lūk, mēs gribam finanšu transakciju nodokli, e, tad jūs varat e, aizbiedēt dažus tādus, kuri saka, jā, vispirms izpētīsim, kā tas darbojas, un ja jūs varat e, man pārliecināt, ka tas darbojas, tad viss ir labi, bet ja mēs to gribam, gribam uz to spiest ideoloģiski iemeslu dēļ, tad atsevišķi var pateikt nē, tāpēc. Uh, Mums vajadzētu izpētīt, kā tas darbojas, un ir pierādījumi, kā tas darbojas. Tad. Mm, viss ir labi, piemēram, ir ļoti daudz argumentu pret eh, pagājušā gada SVF ziņojums, ir ļoti kritisks. Un eh, mums eh, vajadzētu uzklausīt vairāk savus partnerus, kuri darbojas kopā ar mūsu Eiropas valstu glābšanā, un arī uzklausīt tad, ja viņi norāda, ka šāds nodoklis nedarbosies. Tāpēc mums ir grozījumi, kas ir, ir, ir kritiski, tīpaši attiecībā uz FTT un finanšu aktivitātes nodokli. Un jācer, ka mēs saliksim lietas pareizajā kārtībā. Un mēs neuzsāksim lietas bezrūpīgas izpētes. Tāpat arī jāzinās, nu, ka pēdējo gadu laikā ļoti daudzas aktivitātes no Londonas ir pārcēlušās uz Šveici un citas lietas, kas e, vieš bāžas citas tendences un arī jāapzinās, ka šādas tendences varētu vēl tikai pieaugt. Jāatcerās, ka uh, ir globāla pieeja, kas ir jāņem vērā vispirms, lai mēs varētu gūt panākumus. Un esam pārliecināts, ka mēs varam rast kompromisus un grib pasvītrot to, ka tas var ietekmēt to, kā citi priekšlikumi un priekšlikumi kopumā tiks apsveikti, tāpēc eh, nepārsteigsimies, jo tas nebūtu pareizais lēmums ilgā termiņā nevienam. Es domāju, ka mums vajadzētu būt pacietīgākiem un, un eh, rast vairākumu attiecībā uz pašresursiem. Paldies, Lodvigson kungs! Tack för ordet, fru ordförande. Vi bör i detta betänkande vara nyanserade och balanserade. Vi har i dagsläget en bristfällig kunskap. Mums ir jāvērš uzmanība līdz uz līdzsvaru. Ir e, trūkumi tajā jomā, kurā mēs runājam, ir interesantas daļas, kas attiec uz jaunām finansējuma metodēm, bet uh, nav nekā skaidra attiecībā uz piemēru, eh, piemērošanas problēmām. Komisija un padome tām ir jāzina, ka ir jāuzlabo situācija. Mums ir jāizteno spiediens uz komisiju, lai tiktu paplašināti pētījumi attiecībā uz eh, FTT eh, ieviešanas sekām ir svarīgi veikt šādu analīzi, un mums ir jāšķi, jā, jādod e, skaidra informācija. Pašreizajā situācijā ir vairāk negatīvi aspekti, un svarīgi ir tas, lai jaunais E, priekšlikums iekļautu analīzi tam, ko tad mēs īsti vēlamies. Šis e, nodoklis ir jāskata vairākos, e, vairākās, vairākos aspektos. Piemēram, Zviedrijas pieredze parāda to, ka transakciju nodoklis nedarbojas. Taču es šo secinājumu nevaru atbalstīt. Nodoklis, par ko mēs runājam, ir atšķirīgs no tā, kas jau pastāvēja Zviedrijā. Un atšķirās nodokļu līmenis. Vēl viena atšķirība ir tāda, ka šis nodoklis neņēma, ņēma vērā tikai reālā tirgus eh, apsvērumus. Un salīdzinot šo priekšlikumu ar Zviedrijas e, piemēru, būtu pārlieku vienkāršot lietas. Es domāju, ka mums ir jādomā par modernu nodoklis, piemēram, e, tā, kaut vai salīdzinot ar mobiliem telefoniem, kas ir šodien pilnīgi atšķirīgi nekā tie, kas bija 80. gados. Bulman kungs nākošais runātājs, bet Lambert kungs ļoti īsi un pēc tam podimat. Jūs ne, nelūdzāt vārdu, bet jūs esat sarakstā. Hokmār kungs. Regard. Paldies. Vispirms es gribēju runāt par uh, eiro obligācijām. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu nostāja būtu skaidra, jo mums šīs diskusijas ir jāskata kontekstā ar uh, eiro pārvaldību, jo šodien mēs runājam par to, kā ieviest sankcijas pārmērīga deficīta gadījumos. Tajā pat laikā mums vajadzētu censties uh, novērst uh, šo situāciju, ka mums ir jau de facto sankcijas dažādu procentu likmju uh, veidolā. Cita lieta ir, kad mēs runājām par atsevišķiem projektiem, bet eiro obligācijas kā tādas, es domāju, negūs panākumus, ja mēs gribam uzturēt labu finanšu pārvaldību attiecībā uz Eiropas valuta, valūtām kopumā. Es gribētu atgriezties pie uh, diskusijām par finanšu transakciju nodokli. Es atceros, kad mēs par to runājām jau pagājušreiz, un toreiz es norādīja, kas notiks, ja tiks uzlikts īpašs nodoklis finanšu transakcijām. Kā jau Landorf kungs teica, varētu, mums nodoklis ir vajadzīgs un kāpēc šis nevarētu būt tas nodoklis. Bet, kā es teicu, mums ir jādomā par to, kādu mērķi mēs vēlamies sasniegt, nosakot šādu nodokli. Mērķis ir samazināt finanšu spekulācijas. Bet ir ļoti grūti nodefinēt, kas ir finanšu spekulācija, jo, ja mēs paraugāmies uz valstīm, kurās ir deficīta, budžeta deficīta krīze - Īrija, Grieķija, Portugāla. Kad cilvēki aizņems naudu, viņi uzņems arī risku. Es domāju, mēs visi esam viens prāts, ka mēs gribam, lai cilvēki turpinātu aizņemties naudu, turpinātu uzņemties riskus. Bet es nesaprotu, kāpēc mēs domājam, ka lietas ies labāk, ja mēs šo riska uzņemšanos padarīsim vēl dārgāku, apliekot to ar nodokli, jo ir skaidrs, ka tie, kuri maksās par transakciju nodokli, būs tie, kuri ņems kredītus, kuri aizņemsies naudu. Es varu pateikt, ka nevienā pagrabā Eiropā nav paslēpta nauda, ko varētu dabūt par brīvu. Zviedrijā ir vārds, ko tātad varētu eksportēt angļu valodā. Tas ir Julipraus. Tas ir, ka būtu labi, ja varētu visu, par ko mēs sapņojam, pārvērst realitātē. Bet ja mēs domājam par finanšu transakciju nodokļu ieviešanu, tad vajadzētu padomāt, kā mēs palīdzēsim tām valstīm, tiem reģioniem pasaulē, kuriem ir nepieciešama nauda, ja mēs apliksim ar nodokli to kapitālu, ko viņi aizņems. Ja mēs sakam, ka tas ir mērķis samazināt īstermiņa transakcijas, tad ir jābūt eh, simtprocentīgi pārliecinātiem, ka īstermiņa transakcijas ir kas ļauns. Es par to īsti neesmu pārliecināts. Jo, ja mums nebūtu šīs īstermiņa transakcijas, tad tās visas valstis, par kurām mēs tagad runājam, būtu vēl dziļākā krīzē. Jo ļoti maz būtu tie, kas gribētu aizņemties, eh, ņemt ilgtermiņa kredītus, ja viņiem nebūtu iespējas izmantot arī īstermiņa transakcijas. Ja finanšu transakcijas nodoklis tiek ieviests, lai sasniegtu mērķi, tas ir samazināt īstermiņu finanšu transakcijas un palielinātu jau patreiz krīzē esošo valstu grūtības, nu tad jā, bet tā ir realitāte. Mans eh, zviedru kolēģis un draugs Ludvigsson kungs teica, ka nu jā, pirmo reizi var mēģināt un var teikt neizdevās, bet ja mēs mēģinām atkal, tad tas jau ir kaut kas cits. Lambertkung arguments. Jūs teicāt, ka mums ir vajadzīgi kaut kādi nodokļi, bet Zviedrijai bija paši augstākie nodokļi uz ienākumiem. Un tad mēs ieviesām šo nodokli uz finanšu transakcijām. Tieši tas, par ko tagad iet runa. Un kas notika Zviedrijā? Lielākā daļa darījumu devās, aizgāja uz Londonu. Un cilvēki Londonā par to priecājās. Bet Zviedrija neguva nekādus nodokļu ieņēmumus. Bet eh, cilvēki no Stokholmas jau nebrauca uz Londonu kaut arī viņi maksāja augstākos nodokļus par ienākumiem pasaulē. Transakcijas aizgāja uz Londonu, bet cilvēki palika dzīvot Stokholmā. Jo transakcijas var viegli pārvietoties, un es nesaprotu, kādēļ jūs gribat uh, padarīt Šāhais mēru par laimīgāko cilvēku pasaulē. Jo transakciju nodokļu ieviešana Eiropā novedīs pie tā, ka arvien vairāk darījuma aizies uz tādām valstīm kā Ķīna, Šanhai. Ja Ludvigsona kungs teica, ka tā bija neizdošanās vai izgāšanās, ka mēs ieviesām finanšu akciju nodokli 80. gados un visi tirzniecības darījumi aizgāja uz Londonu, tagad viņš saka, ka viņš ir sagatavojis ieroci, kas ir efektīvāks, bet rezultāts būs tāds pats, ka darījumi no Eiropas aizplūdīs uz citām pas pasaules valstīm. Kāpēc mēs nevarētu vispirms veikt izpētes novērtējumu un tikai tad kaut ko ieteikt? Jo referenta nav parādījusi un arī Lambertkungs nav parādījis, vai un kā šis nodoklis samazinās sliktās spekulācijas un vai sveicinās investīcijas. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka patiesībā tas ir tieši pretēji, jo fina ar finanšu transakciju nodokli mēs nekad uh, nelikvidēsim to, ko mēs šeit gadījumā gribētu likvidēt. Mēs riskējām samazināt normālus tirzniecības darījumus un investīcijas, kas noteikti kaitēs attīstībai uh, tajās uh, valstīs, kurās ir liela deficīta krīze un tajās valstīs, kas ir nabadzīgas. Paldies! Paldies! Man šķiet šeit mēs citējām daudz interesantu un svarīgu. Un arī komisija ir gatava vispirms veikt izpēc novērtējumu Fordas kundze. Paldies! Es gribētu atvainoties manu kolēģi Stračeku kungu vārdā, kurš ir referents un viņš nevarēja būt šodien šeit. Attiecībā uz viņa ierosinātajiem grozījumiem es gribētu lūgt jūs paskatīties uz situāciju plašākā kontekstā. Pastāv briesmas, ka mēs esam nekonsekventi eh, savos vēstījumos, tajā, ko mēs sakām dalību valstīm plašākā kontekstā par ekonomikas pārvaldību un to, ko minam šajā dokumentā. Un atcerēsimies, ka mēs atrodamies ļoti delikātā laikā ar ļoti svārstīgu tirgus situāciju. Sabiedrība ikdienu sako tam, ko saka politiķi un kas notiek tirgos. Un dokumentā par ekonomikas pārvaldību jau pašā sākumā mēs sakām, mums ir nepieciešama apdomīga un piesardzīga fiskālā plānošana, to teica arī Trišē kungs. Šai plānošanai jābūt balstītāji uz makroekonomikas faktoru prognozēm un ir jāizvērtē, kā šis fiskālo ieņēmumu nodoklis ietekmēs situāciju uzņēmējdarbībā kopā. Mēs Pirmdien uzklausījām eksperts par to, kas notika īrijā, ka pārāk liela paļaušanās uz nodokļiem, uh, darījumiem ar nekustamo īpašumu būtiski ietekmēja ekonomiku, jo, kad pārplīs uh, nekustamā īpašuma burbulis, pazuda arī šie nodokļu ieņēmumi. Tādēļ nav saprātīgi veikt fiskālo plānošanu bez ietekmes izvērtējumu un bez prognozēm, jo to mēs arī sakam dalību valstīm. Simtprocentīgas drošības nekad nebūs, bet neliksim melnajos caurumos, neskatoties uz pierādījumiem. Bez tā, kā mēs zinām, nodokļu naudu neaug kokos, un Hokmāra kungs jau to teica – nodoklis, kas tiek iekasēts no Eiropas pilsoņiem, tiek norauts no tā paša koka, no kura augļus uh, ņēm dalību valstis. Kā mēs zinām no preses un aktivitātēm parlamentā, ir milzīga kopsakarības starp Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu budžetu. Un mēs nevaram pateikt, ka mums izdosies gūt lielākus Eiropas Savienības budžeta ieņēmumus, neietekmējot dalību valstu budžetu. par finanšu aktivitāšu nodokli. Ir interesanti redzēt, kā uz to reaģē dažādas dalība valstis, ka tiek ieviest, piemēram, banku nodeva. Manā valstī mēs to esam darījuši, bet daudzas ir izvēlējušās to nedarīt par spīti tam, ka um, sabiedrība ir ieguldījusi milzīgus naudas līdzekļus, lai glābtu bankas. Viens no mūsu ierosinātiem grozījumiem liek cilvēkiem atcerēties, ka ar šo eh, finanšu aktivitāšu nodokli patiesībā mēs atmaksājam cilvēkiem to, ko viņi ir ieguldījuši banku glābšanā. Tālāk par šīm projektu obligācijām vai eiro obligācijām. Mēs skaidri un gaiši gribam pateikt, ka viena no lietām, kas uzpūta šo parādu, ir eh, šīs eh, riskantās saistības Un šīs uh, projektu obligācijas, izmantojot Eiropas investīciju banku, kā svīru Eiropas saimnības budžeta ietekmēšanai, varētu radīt šādas riskantās saistības. Un mūsu grupa grib pateikt, ka mēs Protams, piekrītam, ka ir nepieciešams privātais finansējums, ka ir nepieciešama projekta, kur tiek piesaistītas privātās investīcijas, bet ja ar to nepietiek, tad tiek piesaistīti publiskie līdzekļi. Bet tas ir jādara caurskatāmi ar labi pamatotu un apsvērtu risku, jo pretējā gadījumā mēs saskarsimies atkal ar tām problēmām, ko mēs vērojam atsevišķās uh, dalību valstīs. Paldies! Blumā kungs, lūdzu. Kolēģis Hokmārks teica, ka būtu daudz prātīgāk veikt pētījumus pirms lēmumu pieņemšanas. Tam es piekrītu. Tieši tādēļ šī gada martā parlaments aicināja komisiju veikt šādu pētījumu. Tagad mums ir decembris un komisija neko nav izdarījusi. Es domāju, ka mums ir jāpasaka, ka komisijai ir jānes atbildība par to, ka trīs ceturdaļas no gada ir pagājušas un situācija nav mainījusies. Es gribētu atsaukties uz Hokmarka, Haglunda un Fordskundzes komentāriem. Gribētu teikt sekojošo. Es neticu, ka mēs īsti apzināmies to situāciju, kādā Eiropas Savienība un Eirozona atrodas no ekonomikas viedokļa jo es domāju, ka Lamberta kunga arguments par to, ka ja mēs pieņemam lēmumus šeit un tagad, tas nozīmē, ka ir jāpieņem lēmumi arī citur. Jāsaka, ka patiesībā mēs neesam izvērtējuši pilnībā mūsu pieņemto lēmumu sekas. Ja Šajā situācijā sabruks vēl kāda valsts, kāda liela valsts, kam būs nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts, tad 750 miljārdu eiro, kas tika uh, atvēlēti šim īpašajam glābšanas fondam, nebūs pietiekami. Un ja būs vēl valstis, kas nonāks līdzīgās grūtībās, kā tas ir tagad Grieķijā un Īrijā, tad jūs zinat, ko tas varētu nozīmēt savienībai un valstīm konkrēti. Tas nozīmētu tālāks budžeta samazinājums, Un Grieķijā, kā mēs redzam, tas varētu nozīmēt arī pirktspējas samazināšanos. Un mēs redzam, ka parādās arvien lielākas sociālās atšķirības Eirozonā starp tām valstīm, kuras var un spēj eksportēt, un tām valstīm, kuras nespēja pat uzturēt savu pieprasījumu. Un jūs redzat, ka Eiropas Savienība un Eirozona var tikt saplosītas, un varbūt, ka pēc desmit gadiem eirozona vispār vairs nepastāvēs. Mēs, protams, gribētu, lai eirozona un iekšējais tirgus zeltu un plauktu. Mēs gribam, lai eirozonai būtu pievienotos jaunas valsts - Zviedrija, Polija. Tomēr vēsturisku garantiju nav. Kā es teicu, mēs noteikti cerēsim uz labāko, bet mums ir jāpieņem drosmīgi lēmumi, un tas nozīmē arī lemt par to, no kurienes nāks resursi, lai mēs varētu stabilizēt ekonomiku, stabilizēt budžetu un uzturēt pirktspēju, lai mēs varētu stabilizēt vietējo reģionālo uh, pārvaldes struktūru budžetus. Mums ir jārīkojas Podimatas kundzes ziņojums eh, nebūs eh, viens no ierastajiem ziņojumiem, par ko vienkārši nobalso un aizmirst. Es domāju, tas būs nozīmīgs ziņojums, un politiskajām grupām būs jāformulē savu pozīciju attiecībā uz šo ļoti svarīgo dokumentu. Pēc tam, kad jūs būsiet pieņēmuši lēmumu, jums būs jāatskaitās par to, kurā pusē esat nostājušies. Un jums būs jāpaskaidro savu argumentāciju. Jūs zināt, ka dalībvalsts ievieš jaunus nodokļus, un mēs gribam, lai komisija nāk klajā ar priekšlikumu, ko darīt tālāk. Jo parlamentam ir tiesības pieprasīt no komisijas šādu citus piedāvājumus. Tomēr mēs esam, esam vēl tālu no tā, lai parlaments balsotu par Eiropas nodokļa, Eiropas finanšu nodokļa ieviešanu. Ja mēs raidīsim šādu signālu, tad mēs būsim kopīgi un kolektīvi atbildīgi par šo faktu. Haglund kungs aizgāja, bet tas, ko viņš teica par ekonomikas pārvaldību un lēmumu pieņemšanu līdz jūnijam, protams, tas ir interesanti, bet, kā es teicu, mēs būsim atkarīgi no tā, kā mēs izkļūsim no krīzes tagad un kādus lēmumus mēs šai sakrā pieņemsim. Paldies! Mr. Gozais. Gozais kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs varam pārstāvēt labējos un cent elektriski labējos un tomēr nebūtu akli un pilnīgi kurli. Tas, kas ir noticis šajā krīzē, kur vēl nav beigusies, to mēs nespēsim aizmirst un izlikties, ka nekas nav noticis, jo bankas jau ir atmaksājušas aizdevumu un var turpināt strādāt pa vecam. Es nepiekrītu kolēģim Bulmanam, kurš uh, teica, ka šeit ir par spēku uh, samēru par spēkošanos un ka mēs esam kaut ko ierakstījuši 2010. gadā un, nu, ja mēs to lasīsim 2015. gadā, tad uh, tas neko nedos. Es domāju, ka šā ziņojuma mērķis ir noskaidrot, ko var mainīt, uh, reāli, ko var mainīt. Protams, nav taču nekādas jēgas uh, nāk klajā ar tādām tālajošām idejām, kas beigās neko nedod. Mēs pārstāvam pilsoņus, un es tiekos ar vēlētājiem, ar viņiem runājos, un patiesībā pilsoņus neuztrauc tas, vai uh, City Londonā labi strādā vai nē. Jautājums ir tāds, vai finanses, finansisti veicina ekonomikas attīstību vai nē, vai, uh, vai tās tiek liederīgi izmantotas vai nē. Tie ir tie galvenie jautājumi, par ko jādomā. Uh, Un es vēlētos, lai šeit nebūtu tādu dogmātisku pozīciju. Es piekrītu tam tiešām, ka ir jāveic ietekmes novērtējums, bet man bieži vien rodas tāds iespējas, ka ietekmes novērtējums ir vienkārši mē, līdzeklis, kā nepieņemt lēmumus. Un, kā jau tika norādīts, arī uzņēmumos un pašvaldībās dažkārt ir jāpieņem lēmumi, ja mēs pilnībā visu nezinām vēl. Un uh, lēmums ir jāpieņem, un uh, lēmums vienos apstākļos var būt pareizs, un citos, lēmo, citos apstākļos var būt arī nepareizs. Es domāju, ka principā runājot par šo finanšu transakciju nodokli, un par to bija runa arī uh, Pervanšas Berešas ziņojumā. Tātad šeit vajag atteikties no tādiem uh, ideoloģiskiem uh, iebildumiem. Bet jautājums, ko mēs tālāk darīsim ar šo nodokli, ja tas tiks ieviests un daudz kas vēl ir jāatrisina. Un uh, vēl arī runājot par finansēm, mani mm, šokēja, un es tā bieži neizsakos, mani šokēja dažādu hedge fondu un investīciju fondu reakcija uz uh, direktīvas uh, pieņemšanu poli, uh, parlamentā. Mums tika teikts, ka mēs traucējot attīstīt atpalikušās valstis, graujām finanšu arhitektūru, uh, un beigās visi bija apmierināti, ka nekāda regulējuma nebūs, bet izrādījās, ka viņi ir kļūdījušies, jo tā nu gluži nav un ir vēl paredzēts arī šajā direktīvā, ka pēc trim gadiem viss tiks pārskatīts, un tādēļ mums nevajag ļauties, nevajag pakļauties spiedienam, un uh, mums ir jāpilda savs pienākums. Pilsoņi no mums gaida, lai mēs uh, nāktu klajā ar idejām un virzītu uz priekšu šo situāciju, un mums ir jāraugās tālāk vēl uz priekšu par, uh, par tuvāko nākotni. Lambert kungs. Jā, tā kā pie manis vērsās vismaz Gunārs un Viki, tad man ir arī jāatbild Gunār. Ja jūs uh, sakāt, ka ja mēs nepalīdzām valstīm, kuras atrodas ļoti grūtā situācijā šobrīd, jā, Gunār, es, es, es runāju ar tevi šobrīd, klausties. Tātad, uh, tu saki, ka tas nepalīdzēs šīm valstīm šobrīd, bet, lai to varētu apgalvot, mums ir jāveic pētījums Kurš var pateikt, ka 0,1% uh, nodokļos uh, graujoši ietekmēs situāciju. Nu, tā taču nevar vienkārši apgalvot kaut ko bez pierādījumiem, vienkārši balstoties uz savu izjūtu. Varbūt, ka šis nodoklis būs noderīgs, kas to lai zina runājot par īstermiņu nodokļiem, mēs taču arī redzam, ka šādām transakcijām ir destabilizējoši ieteikumi, tātad situācija ir jāizpēta, lai varētu kaut ko apgalvot. Nākošais, jūs teicāt, cilvēki nepārcēļas dzīvot citur, pārvietojas transakcijas tikai, nu tad Eh, jādomā par pilsoņu aplikšanu ar nodokļiem, bet cik godīga ir šī attieksme. Tātad, ja jūs paliekat dzīvot šeit, tad nu, mēs jūs apliksim ar lieliem nodokļiem, vai tas vienmēr ir godīgi. Un vai tad eh, tādā gadījumā var arī teikt, ka ja šīs transakcijas ir tik mobilas, tad tās nevajag vispār aplikt ar nodokļiem. Tā arī nevar teikt, ir jādomā, kā šīs transakcijas noķert. Un es domāju, ka nemaz nebūtu tik grūti to izdarīt, pat ja šīs transakcijas it kā notiktu ārpus Eiropas Savienības robežām. Tālāk jūs teicāt, ka tas nenovērstu īstermiņu vai ilgtermiņu transakciju norisi. Patiesībā tas ir ļoti labs arguments par labu šim nodoklim, jo tad mums būtu ieņēmumi un uh, Patiesībā ir jāizlem, kurā pusē jūs uh, stāvat, vai nu tas kavē šīs transakcijas, vai arī gluži pretēji tas, tās notiks joprojām, tad kādēļ tad tās neaplikt ar nodokļiem? Nu, neaizmirstiet, ka šī nodokļa mērķis ir gūt papildus ieņēmumus un varbūt arī ietekmēt transakciju skaitu un apjomu jo šis apjoms ir de, vairāk kā desmitiem reižu pārsniedz reālās ekonomikas apjomu. Vai tiešām mums ir nepieciešama finanšu ekonomika, kas 50 kārt pārsniedz reālās ekonomikas apjomu? Es arī gribētu šeit dzirdēt faktus un no, uh, pamatotu diskusiju, bet uh, tagad nāk klajā cilvēki ar apgalvojumiem, kas nemaz nav pierādīti. Patiesībā zemtekstam, ko jūs teicāt, ir tāds pārvaldība parasti ir nepareiza, un mums ir uh, jākontrolē un jārīkojas ātri, un Trišē teica, ka ir jāpārvalda un ka šiem pārvaldniekiem ir jābūt uh, gudriem, nevis uh, tā kā šeit sēdošajiem uh, muļķiem. Bet jūs sakāt, ka nav jāpārvalda un ka viss tā kā tā labi uzvedas. Bet tirgus ir parādījis, ka tas ir neracionāls un ka kaitējums, ko tas nodara, ir milzīgs jo ne jau nu valdības spieda izdarīt investīcijas uh, Uh, augsta riska aizdevumos un, un, un citās, citos produktos. Neviens nespieda cilvēkus izmantot šādus instrumentus, kādēļ viņi neinvestēja īstajā ekonomikā, reālā ekonomikā. Tirgus ļaunprātīgi izmantoja šos līdzekļus. Es nesaku, ka valdības ir nevainojams, jo tie arī ir tikai cilvēki, bet tomēr liela atšķirība starp tirgiem un valdībām ir tāda, ka valdība atbild gal galā tomēr vēlētāju priekšā, bet, bet finanšu tirginē. Es, uh, Fords kundze saka, gribētu tikai izteikties par reglamentu. Mēs parasti nepieļaujam, ka cilvēks runā vēlreiz un pieraksta man to, ko es nemaz neesmu teikusi. Priekšsēdētāji, Viki, es domāju, ka mēs pārtrauksim debatas, jo nav, nav jēgas runāt turp un atpakaļ. Uh, un patiesībā. Uh, izklausījās tā, ka viss iestājas par to, ka ir jāveic pētījumi, ka ir nepieciešami fakti, vairāk informācijas, lai varētu pieņemt politisku lēmumu, jo politisks lēmums var pieņemt balstoties uz informāciju. Un mums ir jārīkojas loģiski. Es nekad neesmu iestājusies par finanšu transakciju nodokli, bet mana delegācija principā ir nolēmusi, ka ir iespējams uh, gūt papildus ieņēmums no tādas nozares, kas maksā milzīgas prēmijas un tai pašā laikā to gandrīz vai subsidē nodokļu maksātāji. Uh, Hokmarka kungs šajās debatēs es gribētu teikt, ka mani argumenti bija ļoti pragmātiski un nebija ideoloģiski. Šeit viss, patiesībā visa pamata ir jautājums, vai tas reāli darbosies. Priekšsēdētāji, kā jau es teicu, uh, mums ir nepieciešām pierādījumi par to, vai tas darbosies vai ne, un tādēļ mēs arī lūdzam komisiju veikt pētījumu, un tagad es došu vārdu Podimātas kundzei, kuras uzdevums ir rast kompromisus un rast tādu pozitīvu noslēgumu šīm debatēm. Vārds jums, lūdzu. Thank you, Lina. Although you some... Paldies, lai gan lieliski E, tika kopsavilkta šī diskusija, tomēr um, gribu sacīt sekojošu. Vispirms runājot par atšķirīgajiem e, viedokļiem, gribētu apsveikt tās debatas, kas tikko notika šajā komitejā. Ļoti noderīgas, un es domāju, ka tās palīdzēs nonākt mums pie kompromisa risinājumiem. Turklāt, uh, Tieši mūsu parlamentārajā komitejā Gozes kungs atsaucās uz iebildēm tad, kad parlaments pieņem ziņojumu par hedge fondiem. Un arī nesen bija atsauce uz ļoti ambiciozo parlamenta pozīciju, tad, kad mēs runājām par uzraudzības paketi. Un uh, papildus, kā arī neatkarīgi no ideoloģiskās pozīcijas ieņemšanas. Es nedomāju, ka šeit būtu runa par ideoloģisku, bet gan tīri un izteikti eiropeiski jautājumi. Es domāju, ka mēs piedzīvojam krīzi, kam nav precedenta. Mēs visi piekrītam, ka ir jāmeklē jauni resursi, kā arī nacionālajiem budžetiem. Un galvenā e, nasta, galvenā nasta nevar tikt uzkrauta patērētājiem, Eiropas pilsoņiem. Šeit nav runa par to, ka tiktu e, ieviests papildus nodoklis. Šeit ir runa par to, ka taisnīgākā veidā tiktu sadalīti uh, Eh, eh, maksājumi sadalītas eh, nodevas un aplikta ar nodokli tāda joma, kas pagaidām ir izsprukus no aplikšanas. Un meklējot jaunas inovatīvas metodas, būtu attiecīgi izvēlēties vai izveidot nodokli, kas ietekmētu E, rīcību un kurš um, neveicinātu um, e, neveicināt uzvedības, kas ir uh, Eh, varbūt kaut kādā veidā kaitīgas, tāpēc mēs esam runājuši par oglekļu nodokli, citiem nodokļiem, lai mēs varētu atbrīvoties no kaitīgām rīcībām un uzvedībām. Un visbeidzot runājot par um, eh, labumu pārdāva visu, kas nāk no ekonomiskām un finansiālām aktivitātēm. Šī izvēle un šis nodoklis, tā mums vajadzētu vairāk domāt par to, kā mēs eh, novēršam spekulāciju, nekā par uh, peļņas sadali. Pēc kolēģu piezīmēm, kuri sacīja, ka tas eh, skartu galvenokārt konkurētspēju, ka tas delokalizētu transakcijas ārpus Eiropas, bija vēl viens arguments, kas izskanēja. Un nevar sacīt, ka tie iedzīvotāji, kas cieš no fiskālās spiediena, ka tie eh, dodas projām šajā recesijā bez precedenta. Nodokļu nasta ir ārkārtīgi liela galvenokārt šo titānisko pūliņu dēļ palielināt nodokļus, lai varētu palielināt ieņēmumus, bet tas attiecas ne tikai uz Grieķiju, īrijā. Runā par uzņēmumu nodokļu palielināšanas virs 12,5%, un mēs, mums ir pienākums, manuprāt, domāt par citiem virzieniem, lai varētu nosūtīt vēstījumu Eiropas pilsoņiem saskaņā ar kur Eiropas parlaments meklētu alternatīvas metodas lielākam sociālam e, taisnīgumam. Paldies visiem par jūsu piezīmēm un komentāriem. Es domāju, ka jūs. Um, Jums nebija iespējas eh, skatīt kompromisu grozījumus. Es ceru, ka jūs to varēsiet darīt vēlāk, un mēs varēsim organizēt jaunu referents sanāksmi Strasbūrā. Paldies, Podimātas kundze. Gribu atgādināt kolēģiem, kas 25. janvārī balsojums komitejā, tā tad mums būs pietiekami daudz laika apspriest um, kompromisus gan Strasbūrā, gan arī pirms gala balsojuma. Paldies, kolēģi, paldies par jūsu uzmanību, un mēs tagad pārējām pie diviem pēdējiem atzinumiem. Viens ir Eh, okonīku un ziņojums par vispārējās nozīmes so, sociālo pakalpojumu nākotni. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu izmantot šo brīdi, lai pateiktos visiem ēnu referentiem par viņu devumiem šajā darbā, kas um, ir nozīmīgs un interesants visiem ekon komitejā. Mēs esam strādājuši pie atzinuma. Uh, ziņojumam, kurā nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ir kompetences pēc būtības. Un mēs strādājam pie visiem aspektiem, kas ir saistīti ar valsts palīdzību. Vispirms vēlos sacīt, ka saistībā ar visām debatēm, kas notika parlamentā, uh, viedokļu apmaiņas plenārsēdēs um, vai fórums par vispārīgās nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, ko organizē Beļģijas prezidentūra, izriet no tā visa patiesa politiska dimensija saistībā ar šo uh, vispārējais nozīmes sociālo pakalpojumu uh, E, nozīmi, it īpaši krīzes apstākļos. Vēlos atgādināt, ka soci, vispārējais nozīmes sociālie pakalpojumi ir ļu, bijuši ļoti nozīmīgi krīzes laikā, un tie ir 9,5% no nodarbinātības Eiropas Savienībā. Un tie apstiprina sociālu tirgus ekonomiku. Un izrādās, ka teksts pie kura mēs strādājam, nav ar pietiekamu juridisku skaidrību. Un šī atzinuma mērķis būtu panākt e, teksta lielāku skaidrību šajā jomā. Eiropas komisija ir nosūtījusi spēcīgu signālu ar vienotā uh, tirgus akta palīdzību, ar kuru tā uh, apņem strādāt pie šiem jautājumiem, un parlaments gaida šo paziņojumu visdrīzākajā laikā, un lai sniegtu lielāku juridisku skaidrību šim tekstam, mums ir jādomā par noderīgām korekcijām. Ļoti bieži sociālajiem eh, pakalpojumiem tiek piemēroti teksti un noteikumi, kas ir paredzēti ekonomiskām aktivitātēm un kas neietilpst šajā tirgus funkcionēšanā. Un, lai paskaidrotu, mēs sāksim ar aspektu, kas, manuprāt, ir nozīmīgs, un es to nodēvēju par metodiku, un redzu, kā Single Market aktā, vienotā tirgus aktā, Eiropas komisija runā par rīku kasti. Mums jau ir šī pārdomu tuvums attiecībā uz e, paziņojumu, lai tas būtu e, spēcīgs un izveidots. paužu gandarījumu par šādu situāciju. Tālāk par trešo punktu šajā atzinumā un runājot par de minimis regulu. Mūsu prāts ir jāpētī deminimis regula, jo šobrīd deminimis regulējums, jo tāda šobrīd nav, un e, summām, kur būtu jānosaka kāds slieksnis, vajadzētu vienkāršot e, procedūras pakalpojumu sniedzējiem un nonākt pie tāda sliekšņa, kas e, mazai MVU dotu iespēju rīkoties šajās procedūrās. Ceturtais punkts - pār apziņošanu. E, procedūras ietvaros um, E, ņemot vērā pilnīgu caurskatāmību attiecībās pakalpojumu sniedzējiem, es aicinātu komisiju skaidri paziņot, ka būtu jāatbrīvo no pie, apziņošanas pienākuma um, zināms subjektu skaits. Un mēs lūgtu komisiju precizēt uh, šeit ekonomiskās aktivitātes jomas un tekstā pietrūkst precizējuma Montikrus pakete vai atmark lēmums attiecas tikai ekonomiskās aktivitātes. Un sociālie pakalpojumi neietilpst eh, vienmēr. Šeit, vārdu sakot, nav precīzu uh, precīzu formulējumu un precīzu domu par sociālajiem pakalpojumiem, un es gribētu lūgt no komisijas precizējums attiecībā uz šo jomu. Tālāk par sesto punktu runājot. Mēs lūdzam, lai eh, maksājumi tiktu apvērsti un mums liktos piemērotāk šodien, un vēl aizvien tas attiecas uz procedūru vienkāršošanu un skaidrošanu, mūsuprāt, šīs e, nasta būtu jāpavērš pretējā virzienā, un kompensācija kontroleri jābūt motivētai ar pamatot sūdzību no pakalpojumu sniedzēju puses. Kā arī vēlos sacīt, ka pa, sociālie pakalpojumi ir dzīvot spējīgi tikai tad, ja mēs nonākam pie zināmas juridiskas skaidrības. Un šis teksts arī tādā veidā ir ieturēts sadarbībā, tā skaitā ar nodarbinātības un citām komitejām. Paldies! Un tagad ir vārds ēnu referentiem, Pēters Saimons, to sociālu demokrātiem, pēc tam Sofija Intveld, Paskals Kanvērns. Mēs visi saprotam, cik svarīgi ir sociālie pakalpojumi, kas ir būtiski mūsu um, uh, sabiedrības labai funkcionēšanai, piemēram, kaut vai padomājot par palīdzību bērniem. Un mūsu sabiedrība piešķir ļoti lielu svarīgumu sociālajiem pakalpojumiem. Nesniedzot vispārīgas nozīmes pakalpojumus, mūsu sabiedrība būtu nebadzīgāka, un ir pilnīgi normāli tas, ka šo eh, pakalpojumu raksturs tiek aizsargāts, un mums ir vienkāršāks juridisks ietvers nekā pagātnē. Tāpat arī mēs visi apzināmies, ka līdz šim laikam bija zināma neskaidrība sociālajiem eh, pakalpojumiem, attiecībā uz vispārīgas nozīmes pakalpojumiem un tās visi, ko mēs aptaujājām sociālajos pakalpojumos, uh, atbildēja eh, vienādi, ka ir nepieciešams lielāka juridiskā skaidrība. Un arī mums jādomā par to, kā mēs varēsim nodrošināt šo juridisko skaidrību. No savas puses es domāju, ka Okonī kundze ir sagatavojusi labu pamatu diskusijām, taču es gribētu pasvītrot divus punktus, kas ir ļoti nozīmīgi šo diskusiju nākotnē. Pirmkārt, ir jānorāda, ka ir nacionālā kompetence definīcijai, organizācijai un finansējumam šajos eh, vispārījās nozīmes sociālajos pakalpojumos, pastāv subsidiaritāte un specifiskais sociālo eh, pakalpojumu raksturs ir jāskata ko, eh, palīdzības ģimenēm kontekstā. Tie, kuri sniedz šos pakalpojumus, ir īpaši vietējā līmenī un sociālajiem dienestiem, ir daudz nelielu organizāciju Un bez tam mums ir arī jādomā pār zināmu skaitu īpašā regulējumu, konkrēti runājot par vispārīgas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem minimālā izpratnē. Un mums arī ir jāņem vērā finansējuma aspekti šiem um, pakalpojumiem, jo tie ir svarīgi, lai varētu definēt ekonomisko un neekonomisko raksturu aktivitātes. Un mums ir vēl zināmas grūtības ar šādu definīciju, un tāpēc mums nākotnē ir jāvieš lielāka skaidrība, bet es gribētu pateikties referentei pār šo labo diskusiju pamatu, jo tas dos mums ļoti labas sadarbības iespējas. Intvelds kundze, paldies priekšsēdētāji. Es ļoti skeptiski izturos pret šām debatēm, ne tik daudz par ziņojumu pašu, bet šīs debates mums tādas notika jau, es nezinu, cik reizes Un vienmēr rodas problēmas, ja, eh, es, ja mēs sākam izmantot sociāldemokrātistu piedā, sociāldemokrātu piedāvātos argumentus. Ja, et, eh, mēs norādām, ka nacionālās valstis eh, strādā pie šiem dienestiem, un tāds Mēs norādām, ka atsevišķiem e, pakalpojumiem ir jābūt atbrīvotiem no tirgus noteikumiem, tad mēs ieejam e, dalību valstu kompetencē. Un problēma ir tā, ka nekad īsti nav ticis definēts, kas tad ir vispārējās nozīmes pakalpojumi, vispārējās nozīmes sociālo pakalpojumu nākotne, vispārējās nozīmes so ekonomiskie pakalpojumi iemesls, kāpēc tas nav definēts, ir tāpēc, ka tas nav iespējams. Piemēram, jūs minējat Eh, vecāku cilvēku aprūpi. Varbūt jūsu valstī to sniedz tikai eh, eh, valsts pakalpojumu sniedzēji. Citās valstīs tas ir liberalizēts. Jūs to nevarat definēt. Un ja jūs gribat pieņemt likumus, ir jādefinē kādās kur šis likums tiek pieņemts. Bet tad, kad mēs sākam runāt par to, par kuriem dienestiem mēs runājam, par kuriem pakalpojumiem mēs runājam, tad mēs nonākam valstu kompetencēs. Un mēs to atkārtojam regulāri. E, tas ir skaidrojums līguma e, noteikumu piemērošanai, un lai to varētu paskaidrot, mums ļoti precīzi jāskaidr, jādefinē, kāda ir problēma, jo pastāv vispārīgs pieņēmums, ka uh, Eh, līguma noteikumi nedod iespēju adekvāti sniegt vispārīs nozīmes pakalpojumus. Es apzinos, ka praksē problēmas ir, taču mums precīzi jārunā par to, kādas tad šīs problēmas ir, jo mēs zinām, ka ir konkrēti jautājumi atsevišķās vispārīs nozīmes sociālos pakalpojumos. Un mēs visi dzīvojam reālā pasaulē un zinām, ka ir daudz vieglāk pakalpojumu sniedzējiem saņemt izņēmumu no valsts palīdzības noteikumiem. Nu, mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp abiem diviem. Un problēma ir tā, ka līdz ko tiek iekļauts vārds sociāls, visi domā, tas ir sociāls, tāpēc tirgus noteikums nevar piemērot. Un es domāju, ka ļoti daudzi pakalpojumi, vakar, piemēram, mēs par Google runājām, un esmu gatava izvirzīt argumentu, ka meklēšanas rīki dienesti meklēšanas rīki ir gandrīz vai sociāls pakalpojums, jo visiem ir jādod pieeja tādam, bet e, tas nekādā veidā nav pakalpojums, kas būtu atbrīvojums no tirgus noteikumiem. Atsevišķi e, sociāli pakalpojumi tiek sniegti e, pilnīgi un perfekti ekonomiskā un komerciālā veidā. Mums ir jāapzinās, kāds ir mērķis un kādā veidā tas, tas tiek sniegt, sniegts. Es 15 gadus skatot šo jautājumu, vēl neesmu redzējusi piemērotu definīciju un risinājumu, un, esmu, un ļoti skeptiski izturos pret iespēju atrast to tagad. Kalfēnkungs. Es redzēju, kā Pīters Simons gribēja atkal um, ņemt uh, vārdu, ja viņš vēlas, var dot viņam minūtu no sava laika. Bet, um, ja nē, tad gribu sacīt, ka debats ir interesants, ne pirmoreiz tādas ir. Sans doute plus précise. Taču kritika ir jābūt precīzākai, jo šajā gadījumā neviens nesaka to, ka nebūtu vajadzīgs Eiropas ietvars eh, struktūra, eh, lai definētu noteikumiem, kas jāpiemēro, un tajā pašā laikā atstājot uh, Eh, rīcības brīvību zinām dalību valstīm, lai nosteiktu savu izņēmumu perimetru. Un tad, kad ir definēts, eh, definēti šie izņēmumi, tad ir tie vienotie noteikumi, kas stājas spēkā. Un mēs nonākam pie situācijas, kur e, Eiropas komisija pārskata finansējuma noteikumus un autorizācijas noteikums tam, kas nav valsts palīdzība. Sofija Okonī priekšlikumi, manuprāt, ir um, iecerēti pareizā virzienā, piemēram, lūk komisija pārskatīt e, intrakomunitāro komerciju. Mums nav e, skaidrs, kas finansēs par 70 e, tūkstošiem gadā piekauto sieviešu. E, e, krīzes centru. E, Un, ja paralēli mēs redzam, ka komisija atsakās e, garantēt zinām citu summu, bet ja mēs apgrūdinam e, kādu kolektīvu pašvaldību, kas grib izveidot pa 70 tūkstošiem e, šādu sieviešu, Eh, patvērsmi tad, kāda mums ir jāredz, kāda ir šeit Eiropas Savienības pievienotā vērtība, kāda ir, um, ko tad dod Eiropa un tā tālāk. Un katrā ziņā. Vai, tas, vai šī patvērsme saņem uh, atbalstu no pašvaldības, un kamēr tiek nepārsniedz zināmas slieksne, Eiropai nav ar to jānodarbojas, jo nav tirgus, nav Eiropas uh, konkurentu, un līdz ar to uh, mums šīs debatas ir jāveic šodien. Vai tas eh, Eiropai ir jādara, vai mēs neveidojam eh, pilnīgi nederīgu eh, birokrātiju un, un nedomājam par citiem jautājumiem, kas ir būtiskāki. Es domāju, ka galvenie priekšlikumi ir iecerēti pareizā virzienā, ko neziņojumā. Un arī iekšējā tirgus komitejā es aizstāvēšu līdzīgus priekšlikumus, tāpēc, ka ir šodien darba kalendārs, kas sāk ieskicēties, un, piemēram, komisijas priekšsēdētājs Barozo, atjaunot savu prezidentūru, sacīja, ka grib veidot kvalitātes, kvalitatīvu ietvaru vispārējais nozīmes pakalpojumiem. Un tas bija politizēti, bet daudz piekrīt balsot par viņu. Uh, Un līdz ko komisijas darba programma parādījās 2010. gadam, tas vairāk nebija 2010. bet 11. gada programmā. Tagad, kad mums ir 11. gada programma, tas vairs nav 11. bet 12. gada programmā. Un tas, man neatbilst solītajam kampaņas laikā un arī tas ir jādenoncē ar šo tēmatu vispārējās nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Gozes kungs ļoti īsi grib apsveikt referenti un gribu teikt, ka piekrīt Sofijai kura saka, ir grūti definēt, bet piekrīt tajā pašā laikā Paskālam, kurš saka, ka tā ir valsts un subsidiartāts problēma. Ir jābūt konsekventiem. Es domāju, ka šeit ir ļoti atšķirīgas, um, lielas nacionālās atšķirības. Daudzi sociālie pakalpojumi. Uh, tādā izpratnē, kā palīdzība personai tiek finansēta ar valsts vai sociālo uh, organismu uh, kontribūcijām. Un es nedomāju, ka šādā situācijā Eiropai vajadzētu pārāk iejaukties, jo tas nedotu neko būt kaitīgi Eiropas uh, tēlam. I, lūk, e, pret, jo pretējā gadījumā, ja nevar šādu pal palīdzību sniegt, tad būs arguments Eiropa neļauj mums to darīt. Tāpēc mums šeit vajadzētu strādāt ar lielāko precizējumu, lai netraucētu jau izveidotos, un ne jau visās valstīs ir vienāda e, sistēma. Nav arī vienāds rezultāts. Ja mēs salīdzinām Franciju un Beļģiju, tās ir kaimiņu valstis, tad šķiet, ka Francijā vismaz ir tādas baumas, ka uh, labāka situācija ir Beļģijā, labāka aprūpa, ārstēšana un tā tālāk. Un es domāju, ka vajadzētu šajā jomā izvairīties no tā, ka mēs esam pārāk sistemātiski un jādomā par subsidiaritāti. Intvelds kundze, es domāju. Es gribu atgādināt to tikai, ka mums ir ļoti maz laika. Nur, nur eine kleine Bemerkung. Es ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich. Jā, pavisam īsa piezīme. Šī ir pirmā reize, kad uh, es uh, apšaubu subsidiaritātes principu noderīgumu. Uh, parasti es iestājos par to, bet uh, Tā tieši ir paši jaut, pati jautājuma būtība. Tad, kad izmantojam konkurences likumdošanu, tad subsidiertāte tiek apdraudēta. Tādēļ mums ir jānodrošina tiesiskā paļāvība, lai pakalpojums sniedzēji zinātu, kas no viņiem tiek prasīts. Un ir nepieciešama plānošanas skaidrība piemērojot šo subsidiaritātes principu, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kādā situācijā viņi atrodas. Jo pretējā gadījumā var iznākt tā, ka nākamā dienā atbrauc eh, komisija un uzsāk tiesvedību pret viņiem. Intvelds kundze, pavisam īsi, bet šis parlaments pirms sešiem gadiem pieņēma rekomendāciju komisijai, un komisija izveidoja kārtību, procedūru, kas atbrīvo pakalpojums no paziņošanas pienākuma. Piemēram, man liekas, ka tur gāja runa par ikgadējo apgrozījumu vairāk nekā 100 miljonu eiro. Tas nozīmē, ka te neiet runa par um, patvēruma vietām cilvēkiem, kas cietuši, piemēram, no vardarbības ģimenē. Manā valstī, piemēram, sociālās mājas nozīmē to, ka tiek sniegts sociālais pakalpojums un e, šādu mājokļu nodrošinātāju 60% aktivitātes ir tīri komerciāls, bet viņi saņem valsts atbalstu. Jo līgumā ir teikts, ka ir jāraugās tikai uz pārobežu konkurences izkropļojumu, kas skār Eiropas iekšējo tirgu. Pretējā gadījumā tas pat nav interesanti, bet tas viss ir noskaidrots. Ja mēs pieņēmām īpašus noteikumus vispārreiz nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, tad mums ir jānodefinē, par kādiem pakalpojumiem iet runa. Jo šī sistēma valstīs ir organizēta atšķirīgi. Ja mēs pasakām, ka šajā sarakstā jāiekļauj arī sociālie mājokļi, tad manai valstī būs pilnībā jāreorganizē šī joma, jo patreiz to nodrošina komerces struktūras. Paldies! Okonīkūns, man liekas, ka jums ir vajadzīgs īpašs fonds, lai organizētu savus ēnu referentus. Tās ir aizraujošas debatas. Es gribēju tikai pateikt Sofijai, ka es apzinos, cik sarežģīta ir šī tematika. Es zinu, cik, cik lielā mērā šie jautājumi tiek skatīti politis, publiski pie jums un cik jums tie, ir, tie tiek deleģēti privātiem uzņēmumiem. Taču manā reģionā Eh, par lietām saka, ka tās jādara pudeli pēc pudeles. Eh, par šo tekstu tieši tāpat es gribu piedāvāt uzlabot esošos noteikumus, manuprāt, tas ir atzinuma mērķis, un mēs turpināsim strādāt kopā, lai viskonstruktīvākajā veidā virzītos uz priekšu. Okay, so the... Grozījumi jāiesniedz līdz 15. decembrim, un tagad pārējām pie nākamā punkta. Vispārējās nozīmes sociāla pakalpojuma nākotne Akonī kundzes atzinums. Arī šeit tātad grozījumi ir jāiesniedz līdz 7. decembrim. Angļu valodā lūdzu. Madame la Présidente, je vous remercie. Oui, effectivement, des délais. Jā, patiešām tāds īsts termiņš uh, grozījuma iesniegšanai par direktīvas transponēšanu ir tādēļ, ka IMCO ir atbildīgā komiteja un IMCO ir paredzējusi ziņojumu pieņemt uh, nākošā gada janvārī un tādēļ ekonomikas uh, komitejai jāsniedz diezgan īsā termiņā savs atzinums. Vispirms, kādēļ šis atzinums ir jāsniedz, kā jau jūs norādījāt, IMCO komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, un es gribu atgādināt, ka uh, sabiedrisko pakalpojumu sektors ir uh, liels un tas uh, ietekmē ekonomiku un palīdz uh, mazināt uh, bezdarbu. Šeit ir runa par 60, 70% ekonomikas un 75% darba vietu, un um, šeit ir runa par 40% no IKP. Eiropas parlaments 2006. gadā ir uh, jau daudz strādājis pie šā jautājuma, un tas joprojām ir svarīgi 2011. gadā runājot par direktīvas transponēšanu. Un izskatās, ka šis process ir ieildzis, tas notiek ilgāk nekā bija paredzēts, un tas ir norādīts šajā atzinumā, ka jāņem vērā šā procesa sarežģītība. Es gribētu minēt piemēru par situāciju Francijā. Šo transponēšanu īsteno nevis ar, ar viena dokumenta palīdzību, bet ar vairāku tiesību aktu starpniecību, un tā, tādēļ šis process ir sarežģīts, un es domāju, ka tā tas ir arī citās valstīs. Tāpat, lai saglabātu sociālo pakalpojumu kvalitāti, ir jānodrošina optimāla piekļuve un ir jāstrādā izmantojot vienas pieturas aģentūras, un tas ir ļoti būtiski. Uh, tikai elektroniska informācijas sniegšana man šķiet nepietiekama. Es uzskatu, ka ir jādod iespēja uh, Uh, pie, nodrošināt piekļuvi citu valstu sniegtiem pakalpojumiem, atvieglojot piekļuvi tiem. Ir svarīgi apstiprināt, ka vienas pieturas aģentūras ir visefektīvākais līdzeklis maziem uzņēmumiem un arī lieliem uzņēmumiem sniegt pakalpojumus arī citās dalību valstīs, un šī vienas pieturas aģentūra vislabāk nodrošina saziņu šai jomā. Un tādēļ mēs ierosinām noskaidrot vai precizēt aptvēruma, aptvērumu šai šai direktīvai. No direktīvas ir izslēgti neekonomiski pakalpojumi, un tādēļ ir skai, grūti to skaidri definēt. Mēs prasām, lai tiktu skaidri definēts aptvērums un tā robežas šai direktīvai. Tālāk par transponēšanu. Protams, šis process ir jāturpina un ir svarīgi apstiprināt savstarpējo izvērtējumu vai aps, apusējo izvērtējumu. Ir jāveic analīze starp katru dalībvalsti un komisiju, un eh, šīs analīzes rezultāti ir arī jānosūta parlamentam, lai mēs saņemtu informāciju par to, kā un kādā kvalitātē transponēšana notiek katrā dalībvalstī. valstī. Šajā jomā Eiropas komisijai būs eh, jāsagatavo ziņojums par šās direktīvas eh, īstenošanu. Un eh, noslēgumā es gribēju teikt, ka šis atzinums ir jāraksta tā, lai arī parlaments iestātos par transponēšanu, jo parlaments uzskata, ka šās direktīvas transponēšanas gadījumā Eiropas Savienības IKP pieaugtu par 1,5%, un tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt šās direktīvas transponēšanu. Tas ir ļoti svarīgi, un parlamentam uh, ir jāpiedalās šajā procesā un jāsaņem informācija par šā procesa norisi. Paldies! Mums ir tikai vēl viens sēnu referents, Kalfāna kungs. Jā, es arī mm, IMKO komitejā strādāju pie šā jautājuma. Pavisam īsi gribētu teikt. Pirmkārt šķiet, ka IMCO komitejā ir praktiski vienprātība par to, ka pretēji tam, kā komiteja, komisija šobrīd rīkojas attiecībā uz vienotā tirgus aktu, ka ir uh, runa par 3-4% pieaugumu, ka radīsies ļoti daudz darba vietu, ja tiks pieņemts uh, šis uh, vienotais, uh, vienotā tirgus akts tāpat tika teikts arī par pakalpojumu direktīvu, bet es domāju, ka ir pārāk agri, ir pārāk agri izvērtēt šīs direktīvas ietekmi Un uh, ir arī pāragri teikt, ka vienotā tirgus akts noteikti nodrošinās ekonomikas izaugsmu un darba vietas un es tomēr arī konstatēju, ka uh, svarīgāk nodarbinātībai un izaugsmai ir, ir uh, svarīgi nevis ak makroekonomiskie apstākļi, bet gan attiecīgās direktīvas transponēšana katrā dalību valstī. Un tādēļ mums ir jābūt piesardzīgiem, uh, nākot klajā ar tādiem paziņojumiem par milzīgo uh, pakalpojumu direktīvas uh, ietekmi uz nodarbinātību un ekonomikas izaugsmu, un tas pats sakāms par vienotā tirgus aktu. IMCO komitejā. Uh, Mēs eh, arī uzskatām, ka ir jāsniedz informācija pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēl strādāt arī citās dalību valstīs, un es domāju, ka iekšējā tirgus komitejā varētu būt vairākuma atbalsts tam, ka ir jāpaplašina to tā, tā tās informācijas kopums, kas tiktu piedāvāts pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tā skaitā arī par uh, darba tiesību jautājumiem, jo tieši Francijā diskutējot par uh, pakalpojumu direktīvu uh, bija asta kritika par uh, izcelsmes valsts uh, tiesību aktu principiem, un beigās šis jautājums arī tika, tika svītrots no direktīvas. Un es uzskatu, ka ir jāinformē šie uzņēmumi par to, kādos uh, tirgus apstākļos viņi uh, strādās, kādas. Uh, kādi dokumenti, kādas atļaujas jāsaņem, kādas ir nodokļu sistēma un tā tālāk ir svarīgi izplatīt informāciju pakalpojumu sniedzējiem arī par tādiem nodo, jautājumiem kā sociālie apstākļi un uh, nodokļu situācija, un nevar vienkārši visu aprobežot tikai ar uh, to, kādas atļaujas ir nepieciešams, lai strādātu. Un es ceru, ka mums izdosies arī ekonomikas komitejā rast kompromisu. Vai jūs gribat vēl izteikties, eh, Kunas kundze? Patreiz jūs esat patiesībā divi tikai. Tātad grozījumi jāiesniedz līdz 7. decembrim angļu valodā, un tad mēs balsosim ekonu komitejā 13. decembrī, un nākamā sanāksme notiks pirmdien, 13. decembrī, Strasbūrā 7. pēcpusdienā. Vēlu jums! labu ēzgribu pusdienās un jauku pēcpusdienu. Paldies!